Please, can I ask the press Vai... to finish their job and let us start? Vai es varētu lūgt preses pārstāvjiem pabeigt savu darbu un ļaut mums sākt sanāksmi? 15 sekundes jums, un tad mums būs jāsāk. Start! I would uh, like to ask uh, those attending not to. Tos, kas ir ieradušies, es lūgšu neieņemt tās vietas, kas ir rezervētas konkrētiem cilvēkiem. Šai sanāksmē varēs sekot līdzi klausīšanās telpā, kā arī tā tiks straumēta internetā. Es vēlos lūgt presi tagad pamest šo telpu Lūdzu, nesēdiet priekšā deputātiem. Please, we have to start our hearing, please. Lūdzu, mums ir jāsāk uzklausīšana. Tātad, labdien visiem! Es gribētu sveikt mūsu vidū komisāra amata kandidātu Jonatanu Hīlu šajā uzklausīšanā Ekon komitejā. Kā jau jūs zināt, šīs uzklausīšanas mērķis ir uh, ļaut parlamentam izmantot uh, tā līgumos iekļautās tiesības balsot par komisāru kolēģiju un jo īpaši palīdzēt komitejai izvērtēt to, vai komisāra kandidāts ir pietiekami kvalificēts, lai būtu kolēģijas loceklis un lai veiktu konkrētos darbu uzdevumus, kas viņam tiek piešķirti. Es gribētu atgādināt, ka saskaņā ar reglamenta 16. pielikumu parlaments izvērtē komisāra amata kandidātu pamatojoties uz viņa vispārīgo kompetenci, uh, uzticību Eiropas vērtībām, personīgo neatkarīgumu, kā arī izvērtē viņa zināšanas, portfolio, komunikācijas prasmes un politiskās prioritātes, kā arī dēvumu jaunās komisijas kopējā strateģiskajā darba kārtībā. Tāpat es gribētu atgādināt, ka pirms uzklausīšanas komisāra amata kandidātam bija jāatbild rakstveidā uz sagatavošanas jautājumiem, un rakstveida atbildes ir izdalītas deputātiem visās vajadzīgajās valodās un saskaņā ar piemērojamo procedūru. Kandidāts ir iesniedzis deklarāciju par interešu, konfliktu nēsamību un uh, ir arī atzinums, ka par šo paziņojumu nav uh, nekādu komentāru. Tagad komisāra amata kandidāts tiks aicināts eh, nakt klajā ar ievadvārdiem, kas nedrīkst būt garāki par 15 minūtēm. Viņam tiks dots vārds 5 eh, minūšu ilgumā noslēguma runai. Un pēc ievadrunas eh, būs laiks 45 jautājumiem no deputātiem, 3 minūtes katram, proti 1 minūte jautājumiem, 2 minūtes atbildēji. Pirmo jautājumu kārtu uzdos politisko grupu pārstāvji un partijām nepiesaistītie deputāti. Deputātiem ir jāatgādina, ka, lai visi deputāti pagūtu uzdot jautājumus, tik stingri piemērots triju minūšu noteikums, un es būšu spiests atņemt mikrofonu tiem deputātiem, kuri pārkāpš šo noteikumu, kā arī deputāta amata kandidātam, ja viņš to darīs. Uh, Tulkojums tiks nodrošināts 23 valodās, un tāpēc visi runātāji varēs izmantot savu valodu. Es vēlos atgādināt arī to, ka viss, ko jūs sakāt, būs jāiztulko, tāpēc jums nevajadzētu runāt pārāk ātri. Tāpat vēlos informēt, ka Šī diskusija būs klausām tiešsaistē parlamenta interneta mājaslapā, un um, tajā būs pieejama arī sēdes video ieraksta versija. Pirms es dodu vārdu komisāra amata kandidātam, gribētu tik vienam atgādināt, ka viņa veicamie uzdevumi ir ārkārtīgi svarīgi - finanšu stabilitāte, finanšu integritāte, uh, tirgus uzticamība, efektivitāte ir vispārīgie viņa darba kārtības mērķi. Tāpat arī šī amata ieņēmējiem būs jāpavē, jāpabeidz tirgus reformas, jāstrādā pie kapitāla tirgus savienības, jāatvieglo uzņēmumu piekļuvu finanšu investīcijām. Un mēs esam ļoti ieinteresēti uzklausīt komisāra amata kandidāta viedokli par šiem jautājumiem. Lūdzu, komisāra kandidāta Hīl, vārds ir jums. Grazie tante, egrigio prezidente, šēr. Liels paldies, godātais priekšsēdētāji. Kad uh, Eiropas eh, komisijas ievēlētais prezidents man piešķīra šo portfeli, viņš laipni norādīja, ka es runājot Šekspīra valodā. Es daru uh, kas ir manos spēkos, lai es skaidri varētu izteikties dzimtajā valodā. Bet pirms tam es gribētu moljēra valodā vai kaut kam, kaut līdzīgā mol, moljēra valodā pateikties jums par šo godu, par to, ka esat uzaicinājusi šim mani šodien uz šo sanāksmi, un es tāpat kā jūs uh, gribu pateikties jums par uh, man piešķirto laiku. Es vēlējos atbildēt uz trim galvenajiem jautājumiem. Pirmkārt, kāpēc es vēlos ieņemt šo amatu? Otrakārt, kādu pieredzi es šajā darbā varēšu ieguldīt? Un ot, treškārt, kā, kādu pieeja man būs šim uzdevumam? Uh, šim uzdevumam, kas ir tik svarīgs darba vietām, izaugsmai un tāpēc arī Eiropas iedzīvotājiem. Tātad, kāpēc es vēlos šo darbu? Jo es vēlos eh, no savas puses eh, veicināt divas eh, būtiskākos uzdevumus, kas ir mūsu priekšā, proti veidot uzticēšanos Eiropai mūsu iedzīvotāju vidū, tāpat arī uzdevumu veicināt darba vietu un izaugs mūsu ekonomikā, un es arī personīgi vēlos, lai apvienotā karaliste būtu daļa no veiksmīgas Eiropas Savienības. Tas būtu vajadzīgs gan apvienotajai karalistei, gan, manuprāt, arī Eiropas Savienībai. Mana vecāku paudze devās karā, un mani radnieki auga sadalītā Eiropā, kurai bija gan kodola draudi, gan arī citas problēmas, kad krita dzelzs priekškars kur tad raudzījās šī jaunā demokrātija. Jaunās demokrātijas raudzījās Eiropas Savienības virzienā, un mēs atbildējām viņu aicinājumam. Jā, es vēlos strādāt kopējo Eiropas interešu vārdā, un es gribētu, lai mana valsts paliek daļa no savienības, kurā ir 500 miljoni cilvēku ar kopīgām vērtībām, kuri strādā kopā, dzīvo kopā un kopā risina globāls uzdevumus. Kāds būs mans pienesums šajā darbā? Es esmu neliela uzņēmēja dēls, uh, un tāpat viens no maniem vecākiem ir skolotājs. Es sāku savu darbu kā Keneta Klārka un Džana Mēģora padomnieks 80. un 90. gados. Pēc tam es izveidoju pats savu uzņēmumu, tāpēc es labi pārzinu, kādas problēmas ir veidojot uzņēmumu konkurējošā vidē. Uh, Es beidzu šo darbu pirms četriem gadiem, kad es sāku strādāt apvienotās karalistas valdībā par ministru, un kopš tā laika es esmu atbrīvojies no visām akcijām, man nav daļu uzņēmumos, es neesmu loceklis nevienā valdē, un tāpēc es nedomāju, ka uz mani var attiecināt kādus interešu konfliktus. 2010. gadā es kļuvu par izglītības ministru, un man deva darbu veikt lielas reformas izglītības jomā, Tad es kļuvu par Lielbritānijas augšpalātas eh, locekli, un augšpalāta ir tā, kas eh, groza tiesību aktus un veids detalizētus pētījumus. Tā ir daudz ekspertu, tajā nevienai partijai nav vairākuma, un lielākajai partijai pieder tikai 28% teikšanas. Uh, Un galvenais veids, kā tiek strādāts pie progresa, ir veidojot vienprātību un īstenojot partiju programmu. Es esmu īstenojis kompleksu reformu politiskā vidū, man ir pārbaudīta pieredze vienprātības veidošanā, un es pieeju izaugsmē un darba vietām no praktiskā skatpunkta. Kā es risināšu šo sarežģīto uzdevumu, ko Žans Klods Junkers man ir uzticējis? pirmkārt strādājot ar Ketainenu, Dombrovsku, Maskovici un citiem uh, kolēģiem komisāriem. Es plānoju vadīties pēc tā, kas jau ir padarīts Barņiekungu un šīs komitejas vadībā, lai pārliecinātos, ka mums ir labi reglamentēta finanšu pakalpojuma industrija, kas darbosies vairākuma, nevis minoritātes interesēs. Ir svarīgi atjaunināt mūsu finanšu sistēmu, uh, palīdzēt tai atgūties no krīzes, un es gribu uzslavēt savu priekšteci šajā darbā. Šī darba centrpunkts, protams, būs Banku Savienība, kas būs balstīta visu 28 dalību valstu vajadzībās, un mans darbs būs salikt vietā atlikušās puzles daļas un panākt to, ka tiek radīta mums vajadzīgā banku sistēmas stabilitāte. Jā, es pats nāku no valsts, kas ir ārpus banku savienības, taču krīze parādīja, cik ļoti savstarpēji saistītas ir 28 dalību valstis. Spēcīga banku savienība ir svarīga mums visiem, un es darīšu visu, kas būs manos spēkos, lai šī banku savienība noteikti dienas kārtība Eiropas Savienībā. Mēs piekrītam, ka mēs nevaram atgriezties pirms krīzes periodā, mēs nevaram atgriezties lielajos riskos un uh, smagajās sekās, ko tās uh, radīja darba vietām, iedzīvotājiem. Mēs nevaram atgriezties pie banku glābšanas par nodokļu maksātāju naudu, taču es domāju, mēs visi arī apzināmies, ka turpmākajos gados mums būs vajadzīga jauna pieeja darba vietām un izaugsmai. Arī turpinot būt piesardzīgiem pret jauniem riskiem savā sistēmā, mēs ne, nedrīkstam sagaidīt, ka mums vajadzēs pieņemt to pašu primārās uh, likumdošanas apjomu turpmākajos gados. Mums vajadzēs domāt par stabilitāti, bet te pašā laikā, ja situācija liecinās par to, ka līdzsvars nav izveidots pareizi, mums būs jābūt gataviem mainīt situāciju. Būs jomas, kur mēs saskatīsim trūkumus, būs jomas, kuras vajadzēs koriģēt, lai padarītu investīciju plūsmas vieglākas. Uh, un tas patiešām ir uzdevums, kas ir kapitāla tirgus savienības priekšā, kā mēs palielināsim ieguldījumus MVU virzienā, vienlaikus uh, saglabājot efektīvu regulējumu. Šīs plašās pieejas ietvaros es esmu noteicis sev piecas galvenās prioritātes. Pirmkārt, īstenot to, par ko jau ir panākta vienošanās, jau tas būs liels uzdevums. Uh, Deleģētie un īstenošanas akti paredz daudz dažādu pasākumu, sākot no MIFID līdz Banku Savienības un tā tālāk, un mums būs jānodrošina atvērts un godīgs process kopā ar jums un padomi. Otrakārt, ir jābūt drošiem, ka mēs cīnāmies ar riska avotiem, ņemot vērā un īstenojot tos priekšlikums, par ko to šobrīd notiek sārunas, piemēram, struktūrālās reformas, robežvērtības un tā tālāk. Tāpat ir jāraugās, kādi ir potenciālie riski, kas varētu parādīties, jo nav atbilstoša režīma nebanku finanšu institūcijām. Tāpat es strādāšu pie konsekventas starptautisko standartu un principu īstenošanas un raudzīšos, vai nav kādu likumdošanas nepilnību šajā jomā. Tāpat es centīšos padziļināt um, reglamentējošo sadarbību ar ASV. Ceturkārt, uh, Es strādāšu pie priekšlikumiem Kapitāla tirgus savienības izveidē. Tas ir projekts, kas attieksies uz visām 28 dalību valstīm, un tā mērķis ir skaidrs proti palīdzēt atbrīvot to kapitālu ap Eiropu, kas šobrīd ir iesaldēts, un novirzīt to Eiropas uzņēmumu atbalstam, jo īpaši MVU atbalstam. Mums ir jāpalielina mūsu neatkarīgums no banku finansējuma, palīdzot augt jauniem alternatīviem finanšu avotiem, un es vēlos sākt ar to, ka es analizēšu problēmu un identificēšu šķēršļus progresam, bet es domāju, ka mēs jau tagad varam redzēt, kādas būs prioritātes, piemēram, augstas kvalitātes eh, garantijas, eh, informācijas pieejamība un arī Eiropas ilgtermiņa investīciju fondi. Piektkārt, es vēlētos papētīt, kā mēs varētu vienotā tirgus priekšrocības eh, tiešāk nodot iedzīvotājiem. Pēdējo gadu laikā mums vairāk bija jākoncentrējas uz lielām struktūrālām un institucionālajām reformām. Es ceru, ka turpmāko gadu laikā mums izdosies šo teleskopu pagriezt otrā virzienā un domāt, kā mēs varam pavērt tirgu, uh, drošiem un nedārgiem mazumtirdzniecības produktiem. Es domāju, šeit daudz ir iestājušies par patērētāju interesēm, un jūs varat rēķināties ar manu atbalstu turpmākajos gados. Tāpat būs jādomā arī par digitālo un elektronisko maksājumu attīstību, kas varētu sniegt labumu patērētājiem, bet kuriem vienlaikus būtu jābūt arī drošiem un labi reglamentētiem. Ir arī viena visaptveroša tēma, un tā ir caurskatāmība. Šī tēma ir būtiska attiecībā uz to, ko mēs pieprasām no finanšu institūcijām. Tām ir jāzina, kādus riskus tās uzņemas, un ir jāpaskaidro šie riski saviem patērētājiem. Arī uzraugiem tas ir jāzina, un vairums noteikumu, kas tiek īstenoti, iekļauj sevī stingras caurskatāmības prasības, un tas ir pilnīgi pareizi, jo ir jāatjauno arī uzticēšanās. Visu beidzot, kā es ar jums sadarbošos, ja es uh, būšu šajā amatā, pirmkārt jau caurskatāmība būs būtiska. Es būšu atvērts šai komitejai vienmēr, un es būšu atklāts ar jums uh, un stāstīšu, ar ko es tiekos. Lai varētu darīt savu darbu, man būs jātiekas ar ļoti daudziem cilvēkiem, jo es nekad neesmu domājis, ka politiku var veidot vakumā taču es noteikti sekošu sava priekšteča praksē un um, atklāšu informāciju par ārējām sanāksmēm, un to darīs arī mani pakļautie. Es domāju, tas ir svarīgi, veidojot pareizas attiecības ar jums. Kad es atrados Strasbūrā, es biju vakariņās kopā ar Barņēkungu, un es lūdzu viņam padomu. Viņš man deva daudzus noderīgus padomus, bet vienu, kas bija visbūtiskākais Viņš teica, vienmēr paturi prātā, cik svarīgas ir tavas attiecības ar šo parlamentu. Un tas ir padoms, kur es esmu ņēmis vērā, un es šim padomam sekošu. Es zinu, ka Junker kungs ir uzticējis man uh, lielu atbildību, lūdzot uzņemties šo portfeli. Un, ja mani apstiprinās amatā, es būšu Eiropas komisārs, kurš aizstāvēs sabiedrības intereses komisārs, kas strādās visu 28 dalību valstu labā, un Eiropas komisārs, kurš nekad neaizmirsīs, ka viņam ir jāatskaitās šī parlamenta tiešā ceļā ievēlēto deputātu priekšā. Paldies! Thank you. Mr. Commissioner Designate. Paldies, uh, komisāra amata kandidāta kungs. Tagad sāksim debates. Un tagad Burkhārta Valts kungam vārds Eiropas tautas partijas grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Hila kungs, es īsumā gribētu uzdot uh, divus vispārīgus jautājumus. Pirmkārt, finanšu institūcijas Eiropas Savienojuma uh, ir ļoti sarežģītas arī tiesiski, un pieeja attiecībā uz deleģētajiem aktiem un tehniskajiem standartiem šobrīd rada sarežģījumus MVU, īstenot savus biznesa modeļus, un Lai arī komisija ir spiesta ievērot proporcionalitāti, tomēr šī klauzula ir jāsasaista arī ar reālo dzīvi, tāpēc man ir jautājums, kā jūs, kā topošais komisārs, nodrošināsiet to, ka šī proporcionalitāte netiek uztverta kā izņēmuma regulējums, bet gan kā norma. Tas ir viens jautājums. Otrs ir par ietekmes izpēti Parlaments pasūtīja šādu pētījumu par akumulēto efektu, ko rada finanšu tirgus regulējums, um, koherences, konsistences un citi noteikumi. Un uh, jautājums ir, kā komisija attieksies pret šo seku izvērtējumu. Uh, thank you, Mr. Valts. I think you, well, you touch on. Paldies. Buhart kungs. Jūs pieskārāties diviem ļoti svarīgiem jautājumiem. Vispirms, kā atrast pareizo līdzsvaru attiecībā uz regulējumu un kā vienlaicīgi nodrošināt, ka eh, šis regulējums, būdams samērīgs, ehm, attiecīgi pozitīvi ietekmē daudz, dažādas nozars. Ja runājam par samērīgumu, tad es domāju, ka uh, Tas mums patiešām ir nepieciešams līdzsvars. Mums ir vajadzīgs regulas, kas darbojas, tajā pat laikā mēs nedrīkstam pieņemt, ka visi uzņēmumi ir vienādi un ka viens izmērs derēs visiem. Tā kā es pilnībā piekrītu jums, cik svarīgs ir samērīgums. Kas attiecas uz to, kā paredzēt, kā regula uh, ietekmēs dažādas nozars. Tas ir ļoti svarīgi, un, ja tikšu apstiprināts amatā, tad es noteikti gribētu tālāk attīstīt šo koncepciju. Daudzās sarunās, kas man ir bijušas ar ekonu komitejas deputātiem pirms šīs uzklausīšanas, uh, viņi vēcāja man, vai būtu prātīgi īstenot tādu konsekventāku vērtējumu par to, kā regulas uh, kopumā vien otru papildinot ietekmē dažādas nozars. Un viens no izaicinājumiem saistībā ar regulējumu ir tas, ka notiek ļoti daudzas dažādas darbības dažādās jomās, kas darbojas kā atsevišķos cilindros, un mēģināt izvērtēt, kā darbība vienā cilindrā ietekmē situāciju citviet, ir izšķiroši svarīgi. Paldies! Tālāk došu vārdu Ferreirai Elīsas kundzei no Sociālas un Demokrātu grupas. Paldies, runāšu angliski, lai veicinātu mūsu dialogu. Liels paldies, ka esat eh, šeit pie mums. Eh, savās rakstiskajās atbildēs parlamentām jūs teicāt, un es citēju, nevarat vienpusēji uzņemties, ierosināt kādas konkrētas iniciatīvas. Citāta beigas. Tajā pat laikā Eiropas komisija ļoti aktīvi ir iesaistījusies veidojot banku savienību, konstruktīvi sadarbojoties ar šo parlamentu. Banku savienība balstās uz trim pīlāriem. Esam izveidojuši vienoto uzraudzības mehānismu, esam izstrādājuši vienoto banku glābšanas mehānismu, noregulējumu mehānismu. Mums iztrūks trešais pilārs, tas ir kopīgā depozītu garantēju schēma. Mans jautājums. Vai jūs sagatavosiet priekšlikumu vienotai depozītu garantiju schēmai, kas ir trešais Banku Savienības pilārs, vai jūs to darīsiet vēl līdz 2015. gada beigām, un kāda būs šī schēmas struktūra? Thank you very much. And... Paldies par šo jautājumu. Man ir prieks, ka man ir iespēja runāt par šo svarīgo jautājumu, kas ir Banku Savienība, un kas noteikti būs viens no centrālajiem maniem uzdevumiem komisāra amatā. Un pirmā prioritāte, protams, ir izveidot vēl atlikušos iztrūkstošos banku savienības elementus. Un tas ir izveidot šo vienoto uh, noregulējumu mehānismu līdz galam. Uh, un um, būs arī jāstrādā pie tā saucamajiem backstop pasākumiem, kas attiec uz depozītu garantiju schēmu. Es zinu, ka tā tikus dedzīgi apspriest pēdējos mēnešos šajā komitejā. Mana pieeja šeit būtu sekojoša. Prioritāte būs īstenot procesus tā, kā tas patreiz ir paredzēts šajā depozīta garantijas schēmā. Tālāk vai es nākšu klajā ar konkrētu priekšlikumu līdz 15. gada beigām, šķiet, diemžēl nevar jums to solīt. Bet īstenojot jau iepriekš paredzēto un plānoto, mēs redzēsim, kā tas e, darbosies un turpmākajos gados, es domāju, mums būs daudz iespēju šim procesam izsakot un izvērtēt. Paldies! Paldies tālāk Keita Sveinborns kundze, EKR grupas vārdā. Paldies, Lord Hill, un es runāšu angliski, nevis velsiešu valodā gribēju uzdot jums veselu rindu jautājumus, kas saistīti ar tirgu, bet es tos atstāšu vēlākam laikam. Bet pēdējo divu nedēļu laikā, kopš jūsu vārds ir bijis zināšai komitejai, klausoties kuloāru sarunas, es vairāk kārtīgi dzirdu par jūsu. Mm, autobiogrāfija. Divi uzņēmumi ļoti labi zinām cilvēkiem šai Label Communications un Label Patent Communications parādās jūsu autobiogrāfijā un Conquella Consultants arī ir saistīts ar jums. Un eh, gribētu uh, lūgt jūs paskaidrot, kāda ir bijusi jūsu loma šajos uzņēmumos un paskaidrot, vai jums joprojām ir kādas attiecības ar šiem uzņēmumiem. Paldies! Thank you. Um, I'm glad... Paldies! Man ir prieks, ka man ir iespēja runāt par šiem jautājumiem, un es runāšu par Quiller Consultants. Tas ir uzņēmums, ko izveido 1998. gadā pārējie amati aiz, ir bijuši ļoti sen un būt tos tik labi neatceros, bet par šo uzņēmumu, jā, man ir gods un prieks par to. Mēs sākām to veidot no nulles un man ir prieks, ka varēja dot darbu cilvēkiem, kuri maksāja nodokļus un bija viņi nodarbināti. Pirms astoņiem gadiem šo uzņēmumu pārdevu un pirms četriem ar pus gadiem aizgāja no šī uzņēmuma. Šis uzņēmums darbu turpina. kad mani aicināja kļūt par izglītības ministru Lielbritānijā, tad, atbilstoši pieņemtajai praksei, dažu stundu laikā es e, nocirtu pilnīgi visus sakars ar šo uzņēmumu. Man bija akcijas, ko e, es saņēmu pārdodot uzņēmumu. Šīs akcijas, kad biju Lielbritānijas ministrs, e, bija attiecīgi realizētas. Es devu norādījumus pēc tam, kad tiku nominēts izglītības ministra amatā, eh, pārdot šīs akcijas, kuras eh, tika pārdotas ļoti ātri. Man šķiet, ka interešu konflikts ir ļoti svarīgs jautājums, kas ir jāuztver nopietni. Un galvenais jautājums ir, vai cilvēkam ir kāda finansiāls izdevīgums no lēmuma, ko varētu pieņemt ministrs vai eventuāli komisārs. Man nav akcijas nevienā uzņēmumā un neesmu neviena uzņēmuma valdes loceklis. Paldies, Silvija Gulārkons, Alda. Paldies, priekšsēdētāji. Es neizmantošu angļu valodu, lai uh, atbildētu uz jūsu molieru citādiem, bet citēšu jūs. Jūs teicāt, ka dubultās balsošanas sistēma Eiropas Banku uzraudzības eh, aģentūrā, kur tātad balso um, dalībvalsts, kas ir Eirozonā un ārpusē, jūs teicāt, šis mehānisms jau darbojas un šajā fāzē šķiet darbojas korekti, netraucējot banku uzraudzības aģentūras darbību. Citāta beigas. Vai jūs paredzat piemērot plašāku sistēmu, kas pēc manām domām rada plaisu vai vismaz sadrumstalotību vienotajā tirgu un piešķir veto tiesības atsevišķām dalībvalstīm? Paldies! Es atvainojos par to, ko es izdarīju Moliēra valodai savā uh, uz, sa, sākuma uzrunā un Es saprotu, ka Francisku runājošo ausis cieta, bet par jūsu jautājumu. Šī sistēma, ko jūs pieminējāt, un kas tika akceptēta banku savienības kontekstā, izrietēja no specifiskajiem tā brīža apstākļiem. Šie apstākļi joprojām ir spēkā, vismaz cik man zināms, Un šķiet, ka šī sistēma šādos apstākļos funkcionē un darbojas labi. Atbild uz jūsu jautājumu varētu būt īsa. Tas ir, vai es redzu to kā modeli un vai es attiecināšu to arī uz citām jomām. Atbilde ir, šķiet, šis modelis tika izstrādāts specifiskiem apstākļiem, lai eh, izveidotu banku savienību un lai noregulētu attiecības ar tiem, kas ir Eirozonā un tiem, kas nav. Paldies! Tālāk Goja grupas vārdā Mats Kārtējs. Komisāra amata kandidāti. 12. gada jūnijā padome nolēma um, atdalīt um, valsts parādu no banku parāda, un īrijai uh, tas nāca par sliktu. Uh, Es domāju, jūs sapratīsiet, ka īrija, kas ir tikai mazāk nekā 1% no Eiropas Savienības iedzīvotājiem, e, ir cietusi ļoti smagi. Jūs būsiet atbildīgs par svarīgiem ekonomikas jautājumiem, un vai jūs principā atbalsta to, ka īrijas valdība, varbūt citu valstu valdības ar līdzīgu pieredzi, uh, Eh, piemēros retrospektīvo banku rekapitalizāciju, lai mēs varētu piedzīvot reālu ekonomisko atzimšanu Eiropā. Paldies! Well, thank you for the question, and I, I realize obviously how important and... Paldies par šo jautājumu. Jā, tas, protams, ir ļoti sensties un jūtīgs jautājums īrijas cilvēkiem, ņemot vērā arī grūtības, ko viņiem nācās piedzīvot. Es zinu, ka Šis jautājums ir ticis arī ļoti intensīvi apspriests Eirozonas valstīs. Un man teica, ka juridiski tas ir iespējams Eiropas stabilitātes mehānisma retroaktīvai banku um, rekapitalizācijai. Eh, tad tas ir iespējams. Bet, diemžēl, uh, Es varbūt nevaru jums dot tādus solījumus, kāds jūs gribētu dzirdēt, bet jebkurš lēmums šajā sakarā ir jāizvērtē katrā gadījumā atsevišķi un Eirozonas dalību valstīm būs vienbalsīgi jāpieņem šāds lēmums ja to vajadzēs darīt. Bet, kā jau jūs teicāt, tā ir joma, eh, kur eh, mans kolēģis Moskavičs kungs būs atbildīgs, un ja tik tālu nonāks, tad jā, noteikti es arī piedalīšos šajā procesā un būšu viens no tiem uh, mm, komisāriem, kas uh, lems par šo, jā, šī jautājuma virzīšanu. Un es domāju, ka katrā gadījumā atsevišķi šis jautājums tiks izvērtēts. Paldies! Paldies! Zaļo grupas vārdā Gigoldkungs. Lord Hill, welcome. Um, Hill kungs, sveicu jūs šeit kopš nesenajām sarunām attiecības starp Eiropas Savienību un apvienoto karalisti daudzās nozīmēs ir atvērsinājušās. Un tāpēc man ir jautājums, ko jūs pats, kā publiska persona, esat darījis šajā laikā, lai uzlabotu attiecības starp apvienoto karalistu un Eiropas Savienību, lai tās stiprinātu. Otrs jautājums. Uh, 1700 lobbyisti strādā šeit Briselē un ir neskaitāmas organizācijas finanšu sektora. Un uh, cik ir dzirdēts, Londonas City, ja pozitīvi raugās uz jūsu nominēšanu, jūs esat piedalījies arī lobby firmas Quiller dibināšanā. Es domāju, vai tik mēs uh, līdz ar jums neielaižam tādu ziloni porcelāna veikalā. Uh, kādām institūcijām finanšu jomā jūs un jūsu firma esat tiešā veidā strādājis? To es gribētu zināt. Um, all... Pirmkārt, runājot par manu uzticīgumu apvienotajai karalistei un arī aktīvo lomu Eiropas Savienības darbā, tas arī ir iemesls, kāpēc es vēlos šo darbu Bet atgriežoties 25 gadus senā pagātnē, kas ir ceturksnis gadsimta, Māstrihtas sarunu laikā es biju Downing strītā desmit, kā jau sacīju, es strādāju Kenetam Klārkam, biju iesaistīts Eiropas lietās, un sapratu, cik tās ir svarīgas apvienotajā karalistē un tās politikā, un ar šo apziņu esmu dzīvojis 25 gadus. Man ir ļoti skaidrs un vienkāršs skatījums, kur es ceru, es esmu paudis, proti Eiropas Savienības interesēs ir uh, saglabāt apvienoto karalistu un apvienotās karalistas interesēs ir saglabāt dalību Eiropas Savienībā. Bet runājot par jūsu otro jautājumu saistībā ar manu uzņēmē darbību, es jau sāku par to runāt, es ceru, uh, bet vēlos uzsvērt, ka esmu pametis šo jomu četrus ar pusi gādus jau, kas ir uh, vairākas reizes ilgāks laiks par to, kas komisijas prāt uh, ir uh, tas embargo periods. Tāpēc es domāju, ir, ir absolūti taisnīgi, ka komisijai ir šāds embargo. Es saprotu iedzīvotāju iespējamo satraukumu un bāžas, uh, par to, ka mm, kādas amatpersonas varētu vispirms strādāt Eiropas Savienībai un pēc tam darboties eh, savās interesēs un savam labumam. Es šeit neesmu kā Londonas Citīs pārstāvis, nē, es esmu ieradies, jo es ceru nākotnē pārstāvēt Eiropas Savienības intereses un pieņemt pareizos lēmumus efektīva regulējuma un stabilitātes interesēs. Uh, Es ceru strādāt visas Eiropas Savienības interesēs, un es pakārtošos tai loģikai un regulējumam, un centīšos eh, to piemērot. Paldies tagad FDD grupas vārdā Stefans Vulfs. Labrīt, Lord Hill! Man ir prieks eh, dzirdēt eh, angļu valodu vadošā amatā, tas notiek rēti šajā institūcijā. Kad jūs bijāt lordu, palātas eh, loceklis. Jā, man ir prieks dzirdēt jūsu komentārus, saka runātājs. Kad jūs bijāt lordu palātas loceklis, jūs zvērējāt eh, karalienei uzticību. Ja jūs iecels komisāra amatā, tagad jums būs jāzvēr Eiropas Savienībai, proti, ka jūs būsiet absolūti neatkarīgs jūsu pienākumu veikšanā, nemeklēsiet norādes no kādām citām valdībām, institūcijām, eh, struktūrām, un šķiet, ka šie abi jūsu zvēresti sastarpēji konfliktē. Ja mēs paraugāmies vēsturē, tad eh, tur ir citāts. Eh, e- Matē grāmatā tā tad neviens nevar kalpot diviem kungiem. Nu, kāda tad ir jūsu nostāja? Ir jāteic, ka vienā no pēdējām darba vietām, kā padomnieks eh, Lankasteras, eh, Lankasteras lordam, man, man bija iespēja panākt eh, tikšanos ar karalieni, un uh, Es nedomāju, ka karalieni uzskatītu, ka ir kāds konflikts starp to zvērestu, ko esmu devis viņai, un to zvērestu, ko man būs iespēja dot, ja man iecels komisāra amatā. Es neredzu nekādu konfliktu starp šiem abiem zvērstiem. Thank you. Now. Paldies neatkarīgo deputātu vārdā Gerolfs Anemans. Hilakungs, man joprojām ir šis politiskais jautājums proti. Kāpēc jūs nekļuvāt par zivsaimniecības lietu komisāru, ņemot vērā to, ka Londonas City ir apvienotajā karalistē? Uh, Kāpēc Junkers izvēlējās jūs eh, par finanšu stabilitātes eh, jautājumu komisāru? Un eh, tāpēc es gribētu jautāt specifiski jums. vai šī situācija, kura eiro noveda tās ekonomikas, neparāda to, ka Tādu lietu apvienošanu, ko nevajadzētu apvienot, ir eh, nepareiza rīcība, un vai nepastāv paradoks starp to, ka jūs vēlaties vienot finanšu tirgu, bet vienlaikus gribat palikt ārpus Eiropas Savienības, tostarp arī runājot par tās valūtu. Runājot par jūsu jautājumu pirmo daļu, kāpēc mani nominēja tieši šim portfelim? Tas bija Junkera kunga pieņemts lēmums, un uh, es ļoti lepojos ar viņa uzticēšanos man. Tie ir ļoti nopietni pienākumi, un es tos īstenošu, cik vien labi spēšu Eiropas Savienības interesēs. Sākotnēji, kad es pieņēmu Lielbritānijas premjerministra piedāvāto nomināciju. Es eh, tiešām nezināju, kādu portfeli man piešķirs, un es patiešām varēju kļūt par zivsēmniecības lietu ministru, bet viņš lūdza man uzņemties finanšu jautājumus. Un atkal. Šī savā ziņā ir iepriekšējā jautājuma atšķirīga versija par uh, iespējamajām bažām un to, kā tās risināt. Es domāju, ka visu 28 Eiropas Savienības valstu interesēs uh, ir, lai eiro būtu panākums stāsts un lai tas uzplauktu. Es domāju, ka visu 28 valstu interesēs ir, lai sekmīga būtu arī banku savienība. Un tāpat eh, tā būs atvērta visiem Eiropas Savienības eh, dalībniekiem, arī tādi, ja tie nav Eirozonas dalībnieki. Es esmu daudz apspriedies ar citiem par šiem jautājumiem pēdējo nedēļu laikā. Protams, eh, pastāv viedokļu nesakritības dažādos jautājumos, bet mūsu kolektīvais uzdevums, ja tā var teikt, ir mēģināt risināt šīs viedokļu atšķirības un nodrošināt to, ka Eh, Banku savienībā vienlīdz komfortabli jūtas gan tie, kas eh, ir pievienojušies eiro, gan tie, kas nav. Paldies, Gunārs Hokmarks. Pateicos. Apvienotā karaliste ir eh, spēcīga daļa no Eiropas Savienības, un es ceru, ka jūs varēsiet turpināt ieņemt šo lomu. Un man ir pirmais jautājums, kā jūs uzlūkojat amata pienākumu sadalījums starp jums un Maskavičī kungu un Katēnens kungu. Kā jūs e, nodalīsiet, kurš atbilst par ko un kā jūs panāksiet efektivitāti un sinerģiju jūsu koordinēšanas darbām? Otrkārt, ik viens runā par kapitāla tirgus savienību, bet ļoti nedaudz spēj to aprakstīt. Kā jūs to risināsiet, jo finanšu tirgi ir fragmentēti un tie nedarbojas optimāli, ņemot vērā kopējās kapacitātes. Kā jūs domājat nodrošināt investīcijas un finansējumu Eiropas uzņēmumiem un izaugsmai? Pirmkārt, runājot par svarīgo koordinēšanas jautājumu. Es uzskatu, ka vairāku komisāru apvienošanās kopīgam darbam, viņa koordinēšana, ko veiks viceprezidents, ir ļoti laba ideja. Un uh, ir svarīgi risināt tajā sakrā radušās bāžas un panākt, ka notiek sadarbība. Uh, Ir virkni savstarpēji saistīti jautājumi, kā piemēram attiecībā uz monetāro savienību un regulējumu. Un man šķiet ļoti saprātīgi mēģināt apvienot cilvēkus kopīgam centienam, tāpēc es atbalstu šo principu. Runājot par to, kā šī sistēma darbosies praksē, es zinu, ka Junker kungs savā vēstulē uh, Šulca kungam jau ir izklāstījis pieeju un dažādās viceprezidentu atbildības. Es uzskatu, ka daudz kas būs atkarīgs no personīgajām attiecībām un es esmu apņēmības pilns strādāt pie tā, lai šī sistēma darbotos un sastrādāties gan ar Kitainen kungu, gan ar Dombrovska kungu un citiem. Šī parlamenta svarīga vērtība ir atbildīgums, un eh, mums ir jābūt skaidrībai, kurš būs atbildīgs ekon priekšā, skaidros jums dažādus jautājumus. Varbūt zināma pārklāšanās tomēr. Ja runājot par kapitāla tirgus savienību, es šeit apstāšos, bet atbildēšu šo jautājumu, ja vēl kāds uzdos jautājumu par kapitāla tirgus savienību. Paldies! Jakobs von Vaidsekers, sociāldemokrātu grupa. Paldies! Kāds būtu jūsu labākais padoms Žanam Kladam Junkeram? par eh, potenciālo komisāru kandidātu amatu sadalījumu būtu interesants jautājums, bet tā vietā es jautāšu jums par eh, Banku Savienību un valstīm, kas ir ārpus tās. Krīze ir skaidri parādījusi, ka likumdošanas sadarbība ir tāpat arī eh, ir tāda īpatnēja sadarbība, kas ir radījusi dažādas sekas Eiropā un ASV. Un tagad es gribētu zināt, vai mēs varētu paļauties uz to, ka jūs piemērosiet vienlīdz stingras prasības arī iestādēm, kas ir ārpus likumdošanas atvērumu. Runājot par jūsu pirmo jautājumu, es domāju, ka Žans Klods Junkers ļoti labi zina, ko dara. Un tālāk par jautājumu attiecībā uz banku savienību. Manuprāt, uh, vienmēr ir vērts to atkārtot, jo es zinu, ka daudzi ir jūtīgi pret uh, potenciālu konfliktu, un daudz arī zina, ka es esmu dzimis valstī, kas uh, nav iesaistījusies Banku Savienībā, un šaubās, ka es varētu strādāt pie šī jautājuma, taču es to varēšu, jo es strādāšu Eiropas kopējās interesēs. Taču ir noteikumi, kas ir Banku Savienības pamatā un kuriem pakļausies visas 28 valstis. Runājot par šo ekstrateritorialitātes jautājumu, Jā, patiešām mēdz būt tā, ka apvienotā karaliste mēģina reglamentēt savas bankas globāli, pat tad, ja tās atrodas Eiropā. Mums vajadzētu vienoties ar ASV un citām valstīm, lai tās atzītu mūsu regulējumu par ekvivalentu. Ir plaši uzskatīts viedoklis, kurš uh, parādās arī G20 sanāksmēs, un es uh, strādāšu pie tā, lai risinātu tās problēmas, kuras jūs eh, prognozējat. Paldies, un tagad jautājums no vicepriekšsēdētāja Markus Weberkunga. Paldies, es nerunāšu ne Šekspīra, ne Maljēra valodā, bet gan uh, Johana Volgan Gētas valodā. Jā, nu, tas jums tomēr patika. Bet uh, pirmkārt caurskatāmības jautājums. Jūs norādījāt, ka jūs uh, publiskosiet visus kontaktus ārpus šī parlamenta. Man ir jautājums, kā jūs raugāties uz šo leģislatīvo eh, pēdas nospiedumu, vai jūs esat ar mieru atklāt arī tikšanos ar Oxfam un citām pusēm, tāpat runājot par kapitāla tirgus savienību, vai e, tā tiks ierobežot uz eirozonu vai uz visu kopējo tirgu, un jo īpaši es redzu divas lielas problēmas - MVO finansējumu un ilgtermiņa problēmas, kādu e, devumu kapitāla tirgus savienība varēs sniegt šeit. Um, thank you for those. Uh... Paldies par šiem patiesībā trim jautājumiem. Runājot par caurskatāmību, mana pieeja būtu pirmkārt izpētīt uh, to pieeju, kāda bija manam priekštecim. Viņa politika bija panākt, lai uh, cilvēki zina, ar kādām organizācijām viņš tiekas, un es domāju, ka es pieturēšos pie šī principa. Tāpat arī Žants Klods Junkers ļoti atbalsta obligāta lobby reģistra ieviešanu, un arī šo ideju es atbalstu. Mani principi attiecībā uz tikšanos būs iesaistīta politikas veidošanā tādas puses, kurām ir leģitīmas intereses tajā, piemēram, patērētāju organizācijas tāpat uh, veidus. Ir jāstrādā pie veidiem, lai uh, iedzīvotājiem arī būtu izpratne par šiem tehniskajiem jautājumiem. Runājot par kapitāla tirgus savienību, Junker kungs ļoti skaidri izteicās savā misijas paziņojumā man, uh, Proti, ka tas ir projekts, kas ir paredzēts 28 valstīm, un mans uzdevums tajā būs nodrošināt to, ka šis patiešām ir projekts 28 dalību valstīm, un lai tās vēlētos iesaistīties tajā. Es būšu savā darbā izgāzies, ja tomēr izrādīsies, ka šis nebūs projekts 28 valstīm, kā es vēlos uh, sekmēt ilgtermiņa ieguldījumus. Uh, Šobrīd jau ir izstrādāts priekšlikums par Eiropas ilgtermiņu investīciju fondu, un es noteikti gribēšu pie tā strādāt kā pie steidzamas prioritātes. Paldies, pieņemsim zināšanai to, ko jūs sacījāt par obligāto caurskatāmības reģistru, un tagad es došu vārdu pervenšai Bēresē. Komisāra kandidāta kungs, šajā šis uh, parlaments uh, mēs uh, uzskatījām, ka ir nepieciešams uh, īstenot patiesu tirgus regulējumu, kā svīru, lai ietekmētu tirgu un kopā ar Makārtīs kundzi, kas arī ir no nu, apvainotās karalistes, mēs esam uh, arī daudz ko panākuši. Tāpat Mēs strādājām pie direktīvas, lai novērstu finanšu sistēmas izmantošanu, naudas atmazgāšanai un terorisma finansēšanai. Runājot arī par interešu konfliktu, tātad šī korporatīvā atbildība nebūs jūsu kompetencē, vai tas nediskvalificē jūs Eh, šajā amatā, strādājot pie finanšu stabilitātes un kapitālu tirgus savienības izveidas. Tad, runājot par šo konkrēto punktu, par lēmumu, ko pieņēmis Junkera kungs. Un eh, tātad es saprotu šo jautājumu par uzņēmumu pārvaldību. Šie jautājumi tiks apspriesti uh, komisāru kolēģijā kopumā, un es uzska, domāju, ka es varēšu aktīvi piedalīties šajos jautājumos, bet jūs pareizi norādījāt, ka uh, kundze ir atbildīga. Šie tiesību akti ir pieņemti un es domāju, ka jebkurš komisārs eh, darīs visu, lai šie tiesību akti tiktu īstenoti. Un es uzskatu, ka ir eh, stimuli jāsaskaņo ar eh, darbības rezultātiem un mūsu mums šādas atbilstības nebija, un bija cilvēki, kas nedarbojās uzņēmumu ilgtermiņa interesēs, akcionāru ilgtermiņa interesēs, un ja tā notiek, tad tas noved pie problēmām. Jūs esat strādājuši pie šiem jautājumiem, piemēram, par jūs esat strādājuši pie tā, lai nodrošinātu, lai šie būtu ilgtermiņa, nevis īstermiņa stimuli, kas rosina šādu cilvēku darbību uzņēmumos. Tagad šis process turpinās, jautājums, ko darīt tālāk. Mans priekštecis uh, ir strādājis uh, pie šī jautājuma Un Georgievas kundze un viņas uh, kolēģi arī uh, turpinās šo darbu, kad būs pienācis īstais laiks. Paldies! Tagad IMKO komitejas vārdā Otmārs Karas. Sveicu jūs šeit, Hīla kungs. Vēlētos vispirms atsaukties uz Junkera kunga vēstuli, kur bija norādīts, ka vēlos jūs paraudzīties arī uz sociālo jomu. Regulējumā šajā jomā mums būtu jāizvairās no nevajadzīgiem uh, stimuliem šajās nozarēs. Es gribētu pajautāt, ko jūs ar to saprotat, ar šiem nepareizajiem stimuliem, mm, gan attiecībā uz produktiem, gan atalgojumu moduļiem. Tāpat vai ir vajadzīga lielāka finanšu tirgus integrācija un kādās jomās iekšējā tirgu un tāpat attiecībā uz vajadzīgo finansējumu, kādas iniciatīvas jūs plānojat un kā jūs domājat ieviest alternatīvās finansēšanas iespējas? Well, to take, to take the last point, uh, first. Uh, vispirms atbildēšu uz jautājumu pēdējo daļu par to, kā uh, rosināt investīcijas uh, tirgos. Manuprāt, ir vairāk risinājumi iespējami. Mans uh, izējas punkts par kapitāla tirgus savienību būtu tāds, ka būtu jāveic rūpīga, visaptveroša analīze par to, kādi šķēršļi šobrīd pastāv uh, efektīvai kapitāla plūsmai Eiropas Savienībā. Uh, un balstoties uz šo analīzi būtu jāpiedāvā risinājumi, ir jāvirzās no pamatiem uz augšu, jo mēs jau tagad zinām, ka atsevišķās dalību valstīs netrūkst investīciju mazos vidējos uzņēmumos, bet citās dalību valstīs šīs problēmas pastāv. Bet eh, kopīgais jautājums Eiropas Savienībai kā tādai ir kā labāk saskaņot potenciālās investīcijas, kas šobrīd ir iesaldētas uh, no vienas puses un uzņēmumus, kuri vēlas attīstīties no otras puses. Tad kā savest šīs abas puses kopā un šeit uh, ir uh, runa par uh, Eiropas investīciju fondu un jūsits un uh, Uh, naudu varētu novirzīt infrastruktūras tipa projektiem vai maziem un vidējiem uzņēmumiem, piemēram, zinātnes jomā. Tas varētu būt piemērs. Un tāpat ir uh, situācijā, kad piestāv informācijas apjoms, tad šie uh, investori varbūt nav pietiekami informēti par uzņēmumiem, kuros viņi varētu uh, ieguldīt naudu un tādēļ būtu jāveicina informācijas aprite šajā tirgu. Tālāk par sociālo dimensiju. Es eh, vēlos, lai mēs pirmkārt domātu par to, ko no mūsu rīcības iegūs Eiropas Savienības pilsoņi, un mums ir jānovērš eh, to, ka ir nepareizi stimuli, kas eh, šo uh, situāciju ievirz nepareizā virzienā. Paldies, Potīgas kundzei, tagad vārds. Jā, paldies, komisār kungs, jūs jau daļai atbildējāt uz manu jautājumu, bet es gribētu, lai jūs vēlreiz um, šo atbildi sniedzat. Tātad man pavisam vienkārši jautājums, kā esat paredzējis saskaņot eirozonas un ne eirozonas dalību valstu intereses? Uh, kā nodrošināt abu grupu vienlīdzīgu pārstāvniecību. Atbilde. Nu jā, manis, mans izaicinājums varētu teikt ir tāds, nu, pretējs tam, kas bija Mišela Barņē gadījumā, ka ir jābūt ļoti atvērtam šajā amatā. Ei, ir jādomā gan par eirozonas valstīm, gan par ne eirozonas valstīm. Kad savulaik Mišels Barņē tika iecelts amatā, tad valstis, kuras nebija eirozonā, un es domāju, arī mana valsts, zināmā, nu, nepamatoti uh, turēja viņu aizdomās, ka viņš nespēs saskaņot šīs abas puses, un uh, šie skeptiķi kļūdījās. Mans uzdevums ir, uh, nu, tāds pats tikai no otras puses. Tāpat kā Barņē kungs strādāja Eiropas interesēs, arī es strādāšu Eiropas interesēs, veidojot uzticību un risin šo jautājumu, ko jūs minējāt, varētu risināt, veidojot kapitāla tirgus savienību. Ja tajā būs 28 valstis, tad tas uh, apliecinās to, ka mēs varam veidot vienoto tirgu Eiropas interesēs un ka visas 28 dalību valstis uh, var ar entuziasmu piedalīties šai procesā. Un šis mērķis mums jāpatur prātā. Es darīšu visu, kas ir manos spēkos, lai saskaņotu abu pušu intereses un tās apvienotu. Paldies! Eh, Kora van Juvenhoizen no ALDE grupas komisāra kandidāta kungs. Es gribētu atgriezties pie kapitāla tirgus savienības jautājumu. Jūs jau eh, pieminējāt dažas lietas, bet viss vēl šķiet diezgan neskaidri. Jautājums, kas ir jāregulē, kas ir jāmaina. Jūs jau pieminējāt ilgtermiņa investīcijas, bet kādi ir konkrētie plāni, kā tie tiks īstenot, vai ir paredzēts pieņemt eh, jaunas normas. Un es gribētu, eh, lai jūs pastāstat vairāk par šiem jautājumiem, jo šobrīd tas skan tāds ļoti kā jauks lozungs, apvienosim kapitāla tirgus, bet ko reāli jūs plānojat, lai mēs ietu tālāk tikai par labiem nodomiem? Es uzskatu, ka pirmais solis, kas izklausās ļoti pro, pro, eh, prozaisks, bet tajā pat laikā ir pragmatisks, tas ir vispirms identificēt to, kādi patreiz ir šķēršļi, kas neļauj uh, kapitāla plūsmai brīvi pārvietoties. Es negribētu sākt ar grandiozu vīziju, jo es tiku nominēta šim amatam mazāk nekā pirms divām nedēļām, un tādēļ es domāju, ka es varētu izskatīties pilnīgi prātu izkūkojas, ja es teiktu, tagad, lūk, mēs, tas ir viss, ko mēs darīsim nākamos piecus gadus. Šķiet, ka esmu pie pilna saprāta, un tādēļ uh, gribu realizēt šos pasākumus soli pa solim, sākot, protams, ar analīzi. Protams, kā jau jūs teicāt, ir jomas, kur mēs redzam, ka ir nepieciešams mainīt regulējumu, jā, um, bet, nu, tad katrā ziņā. Mēs varētu izvērtēt to, kā veicināt investīcijas, uh, augstas eh, kvalitātes eh, vērtspapīra instrumentu izveidošanā, piemēram. Un tādējādi mēs varētu atbrīvot investīcijas, tajā pat laikā neuzņemoties papildus riskus. Tādēļ es gribu jūs lūgt, aicināt, būt nedaudz pacietīgākiem, jo man šķiet, ka sasteigt lietas būtu kļūdaini, bet katrā ziņā man ir skaidrs, eh, kā īstenot kapitāla tirgu savienību. Un es noteikti izvērsīšu konsultācijas šajā ziņā un noteikti iesaistīšu ekonu komiteju tajā visā. Oli Ludvigsons, sociāls demokrāta lūdzu. Paldies, priekšsādātāji, un gribu sveikt eh, komisāram at kandidātu. Uz viedru valodu varbūt nav tā vieglākā, ko saprast, bet. Pavasarī tika pieņemta jauna Eiropas Savienības likumdošana par tiesībām uz bankas kontu. Katram ir tiesības atvērt bankā kontu un nevienu banka nedrīkst noraidīt. Lielbritānijas valdība protestēja pret to un tā nevēlējās kļūt par eh, šīs eh, likumdošanas subjektu un piešķirt šādas tiesības visiem patērētājiem. Šī likumdošana tika pieņemta un tā ir jāizteno dalībvalstīs. Jautājums. Ja kāda no dalībvalsts valdībām cenšas pilnībā neīstenot šo direktīvu, ko jūs darīsiet, vai jūs ļausiet tam tā notikt? vai arī jūs rīkosieties izlēmīgi izš... un garantēsiet to, ka visas valdības dara to, kas tām ir jādara. Vai jūs garantēsiet, ka tiesības uz banku kontu ir tiešām tiesības visiem Eiropas Savienības dalību valstu patērētājiem? Paldies! Īsā atbild uz jūsu jautājumu ir jā. Un tad ar to arī varētu beigt atbildi, jo Tas ir mans pienākums, un ja reiz likums ir pieņēmts, tad likums ir jāievēro. Man vispārīgā pieeja likumu veidošanai un regulējumam kā tādam ir tas, ka likumdošana ir jāveido samērīgi un proporcionāli, bet tad, kad likums ir pieņemts, tas ir jāievēro. Ja es varētu pavicināt burvju zīzli, tad man pieeja būtu tāda - mazāk likumu, bet, mazā, bet lik, tādus likumus, kas ir um, iedarbīgi un kas tiek ievēroti. L likums ir likums, un, kā es teicu, tas jāievēro. Bet par jūsu jautājumu pēc būtības par piekļuvi šādiem pamatpakalpojumiem. Viena no lietām, ko es noteikti centīšos darīt un kur es ceru jūs man palīdzēsiet, ir tuvākajos piecos gados izstrādāt veidu, kā ļaut Eiropas pilsoņiem gūt reāls labums no mūsu finanšu industrijas. Es domāju, ka svarīgi ir Eiropas Savienību padarīt konkrētu iedzīvotājiem Es domāju, ka ļoti daudz cilvēki uh, uz, eh, redz sevi ļoti attālinātus no Eiropas, un tādēļ es domāju, būtu svarīgi parādīt tās konkrētās lietas, kas ir notikušas pateicoties Eiropas lēmumiem, piemēram, viesabonēšanas maksas un tam līdzīgi. Katrā ziņā es gribētu likt lielu uzsvaru uz to, ka ir jāatceras par patērētāju un jādomā par to, kā mēs varētu piedāvāt labāks produkts miljoniem mūsu iedzīvotāju. Paldies! Sirpa Pitikainens kundze, Tautas partijas grupa. Paldies! Es savā jautājumā gribētu uh, skatīties nākotnē e, attiecībā uz kapitāla tirgiem, kur uzskata Eiropai ir jābūt konkurēt spējīgākai, un es atbalstu integrētāku pieeju dažādiem rīcību politikas sektoriem, kas ir saistīti ar ekonomikas izaugsmi. Mums viena no lielākajām problēmām ir resursu efektīva izmantošana un ir jāatbild uz uh, vidas radītiem izaicinājumiem. Uh, kā jūs redzat, teiksim, šo miedarbību strādājot finanšu uh, regulējumu? Es zinu, ka ir noteikti domas jums par to, kā nodrošināt resursu efektīvu izmantošanu, tālāk par um, vidas risku vērtējot kredīt risku. Uh, Gribētu dzirdēt, kāds ir jūsu viedoklis, kādā virzienā jūs centīsieties šo kuģi stūrēt. Paldies! Atbilde. Lai ko es tagad neteikšu, protams, tas viss ir tikai provizoriski, bet man šķiet, tad, kad es runāju par ilgtermiņa investīciju fondu, kas varētu tikt izmantots, lai novirzītu naudu infrastruktūras projektiem un konkrētām MVU aktivitātēm. Un tā ir daļa no tādas plašākas pieejas, ko mums vajadzētu realizēt klimata pārmaiņas eku apkarošanas uh, sakarā. Katrā ziņā tā ir joma, kur mēs noteikti varam mm, meklēt veidus, kā stimulēt noteiktu rīcību. Katrā ziņā ir veidi, kā vai nu, teiksim, mainīt kapitāla prasības vai attiecīgi uz zināmiem nosacījumiem piedāvāt finansējumu. Tieši tā mēs varam virzīt investīcijas. Mana prioritāte būtu censties vispirms sakārtot uh, Eh, šīs caurules, ja tā varētu teikt, parūpēties par kanalizācijas sakārtošanu, kas nodrošina to, ka šī nauda plūst pa trubām. Un tad mēs, protams, varam vaicāt par uh, 300 miljārdu eiro lielo fondu, par ko runāja Junker kungs, daļa no manu uzdevumu būs piesaistīt privātā sektora investīcijas šajos cauruļvados. Un es domāju, tieši tur es arī strādāšu un katrā ziņā esmu gatavs runāt ar jums pēc tam jebkurā gadījumā, kā to vislabāk panākt. Paldies! Paldies, Fabio Dimazī, goja grupa. Es runāšu karalienes valodā ar vācu akcentu. Hilkungs, kuri finanšu, kur, ar kuriem finanšu institūciju pārstāvjiem jūs tikāties kopš eh, Junker kungs nominēja jūs šim amatam? Otrakārt, jūs pieminējāt Finance Watch šajā parlamentā bija konflikts attiecībā uz to, ka Finance Watch tika finansēts no Eiropas Savienības budžeta. Vai jūs turpināsiet finansēt Finance Watch no Eiropas Savienības budžeta? Otrakārt, es ļoti rūpīgi izlasīju jūsu atbildes. Es ceru, ka tā bija pareizā versija, nevis kā Māmstroms kundzes gadījumā. Un jūs runājāt par potenciālu konfliktu starp finanšu regulējumu un situāciju reālajā ekonomikā. Man šķiet, ka bankām ir pārāk eh, daudz um, nevēlamo tādu aktīvu, ļoti riskanto aktīvu. Ka, ko jūs darīsiet lai regulētu līdzekļu nepareizu sadalījumu, kas rodas no pārmērīgas aktīvu tirzniecības. Gribētu jums atgādināt, ka pavisam nesen uh, Britu monarhiem tiešām bija angļu akcents, un viņu angļu valoda visai ilgu laiku nemaz nebija tik izcili laba. Tik daudz par monarhijas vēsturi, bet par to, ar ko es esmu ticies, kopš eh, esmu nominēts šim amatam? Atbilde ir neviena. Ar vienu izņēmumu. Jā, es biju vilcienā atgriežoties uz Londonu, un es klusi lasīju savu grāmatu uh, eh, ar Džozefu Konradu par eh, finanšu regulējumu, un Tas bija, uh, jā, jā, tur bija Lords Džīms arī, bet es ļukus sēdējām un uh, man, uh, mani uzrunāja kāds, kurš gribēja lobēt finanšu, kādu finanšu institūciju. Un tas ir piemērs tām, kā daži cilvēki rīkojas. Jā, tas ir vienīgais, ko varu iedomāties, kad es biju kā tāds ķilnieks patiesībā šajā vilcienā, bet es devu norādes savām kabinetam, lai mm, organizētu man tikšanos tikai ar eh, parlamentu deputātiem, esošiem komisāriem, citiem cilvēkiem, kas ir saistīti ar parlamenta darbu un Eiropas Savienības institūciju darbu, lai es netiktos ne ar vienu no finanšu institūcijām, vismaz neapzināti par jūsu jautājumu otro daļu par Finance Watch. Godīgi sakot, es nezinu uh, Finance Watch finansēšanas detaļas, bet no man uzdotajiem jautājumiem es saprotu, ka mans ģenerāldirektorāts šajā ziņā spēlē svarīgu lomu, un es saprotu, ka lai arī principā publisko līdzekļu izmantošana patērētāju organizācijas finansēšanai ir dīvaina, bet nevar arī sagaidīt, ka patērētāju organizācijas varētu konkurēt ar šo lielo uzņēmumu tehniskajām ekspertu zināšanām. Es kā teicu, neko nezinu, kā tiek finansēts šis Finance Watch, bet noteikti ir jādod kāds prets, pretsetiens eh, lielo organizāciju lobbyiem. Atvainojos, ka pārsniedz man atvēlēto laiku. Eva Džolī, zaļo grupa, lūdzu. Komisāra amata kandidāta kungs, man ir divi jautājumi. Vispirms par ēnu bankām. Ēnu banku darbība, ņemot vērā to sarežģītību, komplicētību un lielo kapacitāti varētu radīt vēl vienu finanšu krīzi. Tajā pat laikā valsts, kur jūs zinat vislabāk, ir pret pamatu normām attiecībā uz naudas tirgu regulējumu. Kāda ir jūsu pozīcija attiecībā uz tīro aktīvu vērtību, un e, naudas tirgus fondu nominālo vērtību. Lielbritānija ir pilnībā pret komisijas priekšlikumu par indeksu regulējumu kā Libor un citu um, indeksu regulāciju, kas nosaka valūtas mājas kursus tirgos. Vai jūs varat paredzēt, ka esma uh, varētu uh, realizēt uh, savas pilnvaras pilnvērtīgi. Paldies! Atbilde. Ja runājam par ēnu bankām, Man šķiet, ka mums ir jāieņem tāda nostāja, ka mums ir jābūt modriem par jaunu risku parādīšanos. Bet šis pats vārds ēnu bankas jau pats sevī ietver kaut ko ēnainu un nevēlamu kā ēnu ekonomiku, bet tā kā šis ir plašs jēdziens, kas ietver dažāda veida instrumentus, lai atbrīvotu naudas līdzekļus. Tas ir jāveicina, jo ja nebūs investīcijas, tad nebūs izaugsmes, ja nebūs izaugsmes, tad tas apdraud stabilitāti. Tādēļ es domāju, visās šajās jomās, un šeit es jums pilnīgi piekrītu, ir jāatrod līdzsvars starp efektīvu regulējumu un investīciju nepiegriešana. Tātad investīcijas ir jāveicina, tātad ir jānodrošina labs regulējums, tajā pat laikā ir jāatbrīvo investīcijas. Tālāk es apzinos, ka ir priekšlikuma attiecībā uz naudas tirgus fondiem, un uh, tiem ir ļoti uh, liela tāda uh, politiskā sensitivitāte, bet es noteikti virzīšu šos priekšlikumus uz priekšu, bet raudzīšu, kā situācija attīstās un lai arī es saprotu, ka ir dažādas uh, Um, labdarības organizācijas un citas nevalstiskās organizācijas, um, viņi vēlas zinām nodrošinājumu, lai varētu izmaksāt algas, bet jūs zinat, kādu sistēmisko risku tas varētu radīt, jo jūs, piemēram, zinat par šo 3% kapitāla, drošības kapitāla prasībām. Ir lietas, kas ir jādara, un mēs noteikti to darīsim un mēģināsim atrast izēju, bet Kā es teicu, mēs centīsimies saskaņot stabilitāti un investīcijas no vienas puses un efektīvu regulējumu no otras puses. Paldies! Paldies, un FDD politiskās grupas vārdā atkal Stefans Vulfs. Paldies! Nu, tagad, kad mēs esam noskaidrojuši, kā pusē jūs esat, pievērsīsimies jūsu faktiskajām pilnvaram. Daudzi konservatīvie uzskatīja, ka jūsu nominēšana nozīmēs to, ka apvienotā karalista varēs pasargāt savas intereses un nodarbināt uh, pusmiljonu cilvēku finanšu sektorā. Taču Junkera kunga misijas eh, paziņojumā nav nekādu instrukciju par to, ka būtu jānovērš finanšu transakciju nodoklis eh, vai tam līdzīgi ieteikumi. Un šķiet, ka arī uh, banku prēmiju ierobežošana ir nodota cita komisāra pārziņā. Šķiet, ka ziņojumā jūs komandai, jūs esat nosaukts par uh, tādu jauniņu spēlētāju komandā, un vai tas neliecina par to, ka jums nav vajadzīgās ietekmes, lai jūs varētu pasargāt Londonas Citiju? Es domāju, jau tas, ka mēs šobrīd atrodamies šeit un no ekonu komitejas tik daudz ir klātesoši, liecina par to, ka ekonu komiteja un šis parlaments ļoti nopietni uztver tās pilnvaras un uzdevums, kas ir komisāriem. Tāpēc uh, jau sākotnēji norādīt, ka komisāri neveic nopietnu darbu un šis parlaments neveic nopietnu darbu, nav, nav, nav tas, ko es apgalvotu, un eh, es pieņēmu šo nomināciju, pilnīgi pārliecināts, ka ieradīšos šeit un strādāšu kopējās interesēs par Eiropas komisāru. Es šeit neesmu ieradies, lai aizstāvētu noteiktu grupu intereses. Mans uzdevums būs panākt to, ka mēs izveidojam efektīvu, labi regulētu finanšu sistēmu, un es uzskatu, ka labi regulēta un atbilstoši īstenota finanšu sistēma kalpos arī finanšu pakalpojumu sniedzēju interesēs visur. Tāpēc es neredzu nekādu konfliktu starp atbilstīgu regulējumu un sekmīgu finanšu pakalpojumu industriju. Es domāju, ka ir vajadzīga spēcīga finanšu pakalpojumu industrija visā Eiropā, uh, jo, manuprāt, bez šādas spēcīgas industrijas mēs nesaņemsim vajadzīgās investīcijas, izaugsmi un darba vietas. Jūs rīkotos nepareizi, ja jūs tagad mēģinātu mani parādīt eh, kā personu, kas eh, nav ieinteresēta finanšu pakalpojumu industrijā, kuras ievērojama daļa ir Londonā. Mums ir vajadzīga spēcīga finanšu pakalpojumu industrija. Es strādāšu, lai to stiprinātu, taču es to darīšu izējot no skatu punkta, ka tam ir nepieciešams atbilstīgs regulējums. Paldies! Un tagad sociāldemokrātu grupas vārdā Pols Tangs. Paldies priekšsēdētāji! Man joprojām mulsina šis kapitāla tirgus savienības jēdziens, un uh, es saprotu, ka tas ir rūpīgāk jāizpēta, taču es gribu uzdot jums saistītu jautājumu, vai drīzāk paust bažas. Jūs vēlaties uzņemties iniciatīvu pār kapitāla tirgus savienības priekšlikumiem, bet vai tas nevarētu nonākt pretrunā ar pašreizējo pēdējos gados veidoto regulējošo ietvaru, un vai e, tā nebūtu pārēja no reglamentētas finanšu tirgus daļas uz nereglamentētu, vai šī finanšu tirgus savienība nav veids, kā panākt deregulēšanu. Nē, es nedomāju, ka tas tā ir, jo, lai izveidotu atbilstīgi funkcionējošu vienoto tirgu, ir jāvienojas par noteikumiem, pēc kuriem visi darbosies, un mēs jau esam izveidojuši pamatus eh, saistībā ar vienotiem noteikumiem, un mums būs jāturpina šis darbs. Manuprāt, šis, šī atbilde ir lielā mērā saistīta ar iepriekšējo atbildi, ko es sniedzu Vulfa kungam. Es zinu, ka reizēm mēs nonākam izvēles priekšā, proti, vai mēs atbalstam vairāk regulējumu vai tomēr izaugsmi. Es domāju, ka šī ir tāda nepareiza premisa un mums vajadzētu uh, tiekties no tās izvairīties un atcerēties, ka lielākais izaicinājums, ko mēs šobrīd redzam Eiropas Savienībā, ir panākt, lai izaugsme un darba vietas kalpotu iedzīvotājiem. Es nedomāju, ka te ir jāizvēlas starp vienu vai otru. Es domāju, ka ir vajadzīgs saprātīgs regulējums, kurš novedīs pie izaugsmes. Uh, Protams, ka pārmērīgs regulējums nav nepieciešams, mēs visi vēlamies proporcionālu regulējumu. Un jau agrāk mēs diskutējām par to, kā nodalīt dažādu veidu investīcijas, piemēram, aug, kā veicināt augstas kvalitātes eh, vērtspapīru radīšanu un vienlaikus eh, nepiespiežot cilvēkus eh, ieguldīt riskantos aktīvos. Paldies, Lama Surkungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs, komisāra kandidātu kungs. Es gribēju uzdot jautājumu, uz kuru Dragī kungs negribēja atbildēt. Lehman Brothers krīze rosināja G20 ieteikt visiem dalībniekiem stiprināt reglamentāciju attiecībā uz bankām, eh, finanšu sektoru. Un uh, izskatās, ka Eiropas Savienība jūsu priekšgājai vadībā ir bijusi centīga skolniec šai jomā, bet ka ASV likumdošana šajā jautājumos ir vai nu netiek stingra vai netiek tik stingri ievērota. Vai jums arī ir uh, šāds iespējas izveidies un vai šādā situācijā Eiropas finanšu tirgus spēlētāju konkurētspēja ir apdraudēta un ja tā ir, kā esat paredzējis uh, pret to cīnīties? The... Manuprāt, Šis ir labs jautājums. Proti, kā mēs domājam nodrošināt to, ka regulējums, kas ir paredzēts kā globāls, tiek piemērots uh, līdzvērtīgi um, Šis jautājums ir pilnīgi pareizs, bet runājot par eh, to detalizētāk, proti, kā ir starptautiskās sarunās un diskusijās ar eh, savienotajām valstīm un citām pusēm varētu nodrošināt to, ka mēs eh, panākam šī regulējuma atbilstīgu īstenošanu un ekvivalentus citu valstu pusē, uh, jāsaka, ka par to man būtu jāsniedz detalizētāka informācija. Vai šis jautājums ir svarīgs? Jā, vai tas būtu jāprioritizē? Jā, vai mums būtu jāpanāk tas, ka mūsu paša augstie standarti nenostāda mūs neizdevīgā pozīcijā ārpus Eiropas Savienības? Jā, un es domāju, arī TTIP sarunās priekšlikums tiekties uz labāku finanšu sadarbību starp Eiropas Savienību un ASV bija iemesls, kāpēc ar šo jautājumu saistītie noteikumi vispār tika iekļaut TTIP sarunās. Un uh, ir jāraugās, lai tie standarti, par kuriem mēs vienojamies, tiek patiešām īstenoti, un vai mēs nenonākam nelabvēlīgās eh, situācijās šo standartu dēļ. Paldies, tālāk vārds Bernāram Mano, neatkarīgam deputātam. Uh, Hila kungs Uh, um, nu, run, nosak, pasakiet, kurš no britu lobbyistiem ir veidojis savu karjeru pateicoties uh, Krievu oligarhiem un uh, citiem līdzīgiem spēlētājiem. Eiropas uh, komisijā jūs garantējāt, ka esat absolūti neatkarīgs un uh, jums nav nekādu personisku interešu, kaut gan jums, piemēram, ir joprojām uh, akcijas Tesco un uh, citos uzņēmumos. Jūs esat strādājis banku industrijas labā. Tāpat kā Kaņetis kungs, jūs uzskatāt, ka tas no deontoloģijas viedokļa ir pilnīgi pieņemams. Uh, Kaut gan Financial Times vēl nesen uh, rakstīja par to, ka jūs esat strādājis finanšu industrijas interesēs. Jūs esat uh, strādājis kā lobijs 25 gadus. Kā jūs varēsiet būt neitrāls un uh, aizstāvēt caurskatāmību un regulējumu? kādas garantijas jūs varat mums sniegt. Es jums neticu un es mm, nedomāju, ka jūs varat mums pierādīt, ka jūs strādāsiet tautas interesēs. Man ir ļoti žēl, ka tāda ir jūsu nostāja un eh, ka šīs nostājas pamatā, ka šo nostāju palīd, nepalīdz kliedēt mana pieredze un tas, kā es esmu veidojis savu dzīves ceļu. Tas, kāpēc es aizgāju no biznesa sektora bija tas, ka es ticēju publiskajai sfērai, un iemesls, kāpēc es eh, pieņēmu šo nomināciju, bija tas, ka es uzskatu, ka pastāv svarīgi uzdevumi, kas ir jārisina Eiropas Savienībā un manas valsts attiecībās ar to, un arī tāpēc, ka es ticēju šai publiskajai sfērai. Kā jau es iepriekš paskaidroju, tā uzņēmē darbība, ar ko es nodarbojos un kas galīgi neatbilst tam raksturojumam, ko jūs sniedzāt, vairs. Es, es ar to vairs nenodarbojos piecus gadus, uh, Un es tolaik lepojos ar to, ka es varu sniegt savu devumu ekonomikai un nodarbinātībai, un man nav pieņemama jūsu tēlotā aina. Jūs apgalvojat, ka esat patriots ļoti labi, jo es sevi arī par tādu uzskatu, un esmu drošs, ka jums ir augsti standarti, un tādi paši ir arī man. Paldies, tālāk vārds Kostas Mavrīdis kungam no SND politiskās grupas. Paldies, priekšsēdētāji! Pirms apmēram pusotra gada notika šis tas ievērojums attiecībā uz banku sistēmu Kiprā, un te es neap, nerunāju tikai par uh, taupības pasākumiem, bet arī par likviditātes atbalstu, ko sniedz viena banka citai bankai, un tā rezultātā ir radusies, radies sistēmisks juceklis. Uh, un kopš tā laika vairs nav uzticības banku sistēmai, kura joprojām ir vāja. No otras puses, banku sistēmas glābšana ir nekus, nesus milzīgas sociālās izmaksas, un man ir jautājumi par to. Pirmkārt, vai Kipras eksperiments ir izrādījies nesekmīgs, un kādas mācības ir gūtas no Kipras gadījuma, ja notiks kas līdzīgs? Otrakārt, Jūs sevi uzskatāt par pragmatisku personu. Vai jūs patiešām domājat, paturot prātā Kīpras gadījumu, ka varēsiet panākt reālu bankas savienību bez visa Eiropas noguldījumu garantijas schēmas? Paldies! Es apzinos šo sarežģīto situāciju, kas radās Kiprā un uh, arī to, kā tā izveidojās, un ir grūti nejust līdz iedzīvotājiem tajā situācijā. Nu, vai mācība ir apgūta? Es domāju, ka atbildu šo jautājumu ir visi priekšlikumi un pasākumi, kas ir tikuši ieviesti, lai eh, īstenotu noguldījumu garantijas schēmu gadījumam, ja nākotnē rastos līdzīga situācija lai ikvienam uh, būtu šie noguldījumi garantēti ar robežu vērtību 100 tūkstoši eiro. Jautājums, vai būtu nepieciešama Eiropas noguldījumu garantiju sistēma? Es zinu, ka ir bijuši argumenti gan par labu tai, gan pret to, bet pareizais ceļš būtu turpināt darbu pie tās sistēmas, kas šobrīd darbojas, un varbūt nākotnē mēs pie šī jautājuma vēl atgriezīsimies, bet kas to lai zina? Tāda būtu mūsu atbilde. Paldies! Tālāk no Tautas partijas grupas Brains Hayes. Paldies priekšsēdētāji. Es gribētu sveikt Lorda Hīlu šajā uzklausīšanā, un man ir jautājums par kapitāla tirgiem Kā jau kolēģi sacīja, bija nepieciešama finanšu krīze, lai uh, saprastu, ka ir vajadzīga banku savienība. Un uh, mani kolēģi teica, ka tas viss vēl būs jāīsteno, bet vai būs vajadzīga vēl viena krīze, lai mēs saprastu, ka vajag kapitālā tirgus savienību? Tāpat, kāds ir jūsu prognozētais grafiks šai kapitāla savienības īstenošanai, un arī kāda tipa uh, kapitāla aizdevumus jūs varat prognozēt. Es teiktu, ka būtu nepieciešams sekmēt ārpus banku aizdevumus kredītu sistēmā, bet kāda ir jūsu atbild uz to? Tāpat es piekrītu jūsu teiktajam par to, ka vienotā tirgus labumi ir jādara zināmāk iedzīvotājiem. Vai jūs mūsu komitejai varētu paskaidrot, kā, kādu priekšlikumi varētu nākt no jūsu puses attiecībā, piemēram, uz digitālo valūtu, kurai ir brīnišķīgas iespējas, bet kura sev nes līdzi arī draudus? Paldies par šiem jautājumiem. Es zinu, ka jau agrāk ir ticis veikts darbs saistībā ar maksājumu pakalpojumu direktīvu, un uh, no tā ir izrietējusi virkne pasākumu attiecībā uz maksājumiem, patērētāju autentifikāciju, lai varētu izvairīties no drošības riskiem. Runājot par digitālajām valūtām, piemēram, bitcoin, uh, Šī tēma parādās virknē mūsu sarunu, proti jāpanāk līdzsvers starp inovācijām un risku. Es zinu, ka komisija piedalījās darba grupā par digitālajām valūtām, ko vadīja IBA, un eh, tāpat eh, te ir jāpiemina direktīva pret uh, līdzekļu atmazgāšanu, es domāju, ka šai situācijai mums būs jāpievērš ļoti liela uzmanība. Bet runājot par kapitāla tirgus savienību un par to, vai būs vajadzīga vēl viena krīze tās izveidēji, nē, pilnīgi noteikti tam vēl viena krīze nebūs vajadzīga, un es domāju, ka tā arī ir viena no atšķirībām mūsu pieejā Banku savienībai un kapitāla tirgus savienībai. Šis darbs notiks daudz saprātīgākā ietvarā, jo īpaši attiecībā uz grafiku Vispirms būs nepieciešama atbilstīga analīze, konsultācijas ar citām pusēm. Un uh, es esmu saņēmis ļoti skaidras instrukcijas uh, savā mandāta vēstulē, ka šī kapitāla tirgus savienība būs jāizveido līdz 2019. gadam, bet, protams, ka tās atsevišķi elementi tiks radīti jau daudz agrāk, pirmkārt attiecībā uz augstas kvalitātes uh, vērtspapīru izveidi. Pirmos pasākumus mēs varēsim redzēt jau nākamā gada sākumā. Paldies, nākamais runātājs no ECR politikas grupas Sampo Terho. Paldies! Lielāks banku sektora regulējums radīs stabilitāti Eiropas Savienībā, tomēr ir risks pārmērīgam regulējumam. Piemēram, šī gada sākumā komisija ierosināja regulējumu banku struktūrālajām reformām, kas neļautu bankām iesaistīties noteiktos tirzniecības gadījumos un nodalīt to funkcijas. Šādi struktūrāli ierobežojumi varētu kaitēt banku uh, klientiem, jo, tie, jo tās nevarētu piedāvāt pielāgotus pakalpojumus. Vai jūs uzskatāt, ka šāda tipa likumdošana ir pareizais veids, kā panākt, lai uzņēmiem būtu labāk piekļuva finansējumam? Tāpat, kā jūs plānojat nodrošināt to, ka kapitāla tirgus savienība turpinās atbalstīt alternatīvas finansējuma avotus, jo īpaši MVU, un nekļūs par uh, reglamentējošu slogu? Paldies, un jūs labi iekļāvāties laikā. Jūsu galvenais jautājums par atbilstīgo pieeju regulējumam un izvairīšanos no pārmērīga regulējuma vai risku palaišanas garām. Tas ir viens no uzdevumiem, ar kuriem es saskaršos darot savu darbu, un nav viegli to darīt. Viens no veidiem, kā to panākt, ir nonākt pie saprātīgākiem spriedumiem, pie kuriem vien iespējams, taču nemitīgi tos analizēt un pārskatīt. Kad es paraugos uz milzīgo likumdošanas apjomu, kas pieņemts pēdējo gadu laikā, veselais saprāts teica, ka izstrādājot tiesību aktus tādā ātrumā un ar tādu spiedienu, ir maz ticams, ka izdosies visu izdarīt pareizi. Tāpēc es domāju, ka veselā saprāta pieeja ir izanalizēt situāciju un izveidot eh, zināmu viedokli. Es domāju, ka būs simtiem eh, pārskatu par situāciju turpmāko gadu laikā, taču uh, Mums ir jādomā, vai mums nevajadzētu ieņemt tādu visaptverošāku skatījumu pozīciju. Runājot par struktūrālo reformu banku sektorā, tas līdzsvers, ko Barņiekungs mēģināja panākt starp risku mazināšanu un kaitējumu nenodarīšanu universālajam banku modelim, Es zinu, ka daudz uzskata, ka šis bija uh, pārāk tālajošs pasākums, un daudz uzskata, ka tas bija savukārt nepietiekams, taču mums pašiem būs jāvērtē, kāds ir pareizais līdzsvers, ko panākt. Paldies! Pēters Ieceks no Aldes. Jā. Paldies! Komisāra kandidāta kungs, es vēlējos um, turpināt jautājumu par naudus tirgus fondiem un par 3% kapitāla slieksni. Vai no jūsu sniegtās atbildes varam secināt, ka esat paredzējis atgriezties pie šī jautājuma regulējuma, kā to bija iesācis ierosinājis eh, jūs priekšgājējs. Vai jūs varētu minēt konkrētas jomas, kur pēc jūsu prātu pastāv šķēršļi vienotā tirgus darbībai, un vai esat eh, paredzējis eh, turpināt vienotā tirgus izveidi ar jaunu direktīvu un regulu pieņemšanu? par šiem naudas tirgus fondiem. Es gribu teikt, ka ir, manuprāt, jāvirza šobrīd iesniegtie priekšlikumi, ka tie ir jāpieņem. Es saprotu, ka parastā procedūra ir tāda, ka tad sāksies tad, tad diskusija par šiem priekšlikumiem, bet es nedomāju, ka līdz šim veiktais ir tagad viss jāceļ. Nē, mums ir jāturpina darbs pie šiem priekšlikumiem un par uh, šo 3% uh, robežu. Es uzskatu, ka šiem uh, fondiem ir jāturpina pildīt sava loma ekonomikā un tai pašā laikā ir jāgarantē finanšu stabilitāte. Par kapitālu tirgus savienību. Es saprotu, ka ir vēlme uzzināt kaut ko detalizētāk par šo jautājumu, bet, kā jau es iepriekš norādīju, ka mums ir uh, vispirms jāizanalizē problēmas un pēc tam jānāk lajā ar priekšlikumiem. Un uh, domājot par iespējamām regulām vai direktīvām, vai tādas būs jāpieņem vai ne, šobrīd nevaru sniegt apmierinošu atbildi, jo viss ir atkarīgs no uh, tā, kā, kāda būs šīs analīzes rezultāti, kādas problēmas tiks konstatētas un kādi risinājumi mūsuprāt būs nepieciešami, lai tās pārvarētu un lai nodrošinātu kapitāla apriti, kapitāla plūsmu pie tiem, kam tas ir nepieciešams, lai attīstītu uzņēmumus, uzņēmēju darbību. Alfreds Sāns Eh, S un D. Eh, tā tad eh, ir not, izveidojušies dažādi kapitāla tirgus modeļi un noteiktām teritorijām ir priekšrocības salīdzinājumā ar citām teritorijām. Atsevišķas teritorijas ir guvušas pieredzi kapitāla tie, pa, tirgus pakalpojumu sniegšanā. Šeit ir runa par Maltu, Kipru uh, un uh, citām teritorijām. Tas var palīdzēt uh, uzlabot iekšējā tirgus darbu, radīt darba vietas un stimulēt ekonomikas attīstību, cīnoties pret stagnāciju. Ir Eh, svarīgi SAO atklātības, caurskatāmības standarti, vai jūs uzskatāt, ka ir jāgarantē eh, šādu pakalpojumu turmāku pastāvēšanu perifērajos reģionos? Es domāju, ka pamat mērķim ir jābūt tādam, ka ja uh, tiek sniegti pakalpojumi neatkarīgi no tā, kur tie tiek sniegti, tad ir uh, visiem nepieciešama vienāda spēles noteikuma. Mēs nevaram pieļaut situāciju, ka uh, noteikti cilvēki Eiropas Savienībā darbojas pēc noteikumiem, kas ir stingrāki nekā citos reģionos. Galvenajam principam, no kā būtu jāvadās, ir nodrošināt, ka uh, visā teritorijā Eiropas eh, Savienības uzņēmumiem nav jācenšas konkurēt ar citiem, ja viņiem ir sasietas rokas un ir eh, jāizmanto starptautiskās institūcijas, ESAO eh, e vai citas, lai panāktu šādu situāciju. Tagad Flāvio Martušelo no Eiropas Tautas partijas grupas. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra amata kandidāta kungs. Vai esat iepazinies ar uh, analīzi par šīs banku savienības situāciju, kur tiek norādīts, ka banka kam drauda bankrots. Es neesmu pārliecināts, ka esat iepazinies ar šīm ziņojumiem. E, piemēram, tiek paziņots, ka mm, ne visas valstis varēs ievērot budžeta disciplīnu, ne, ne Spānijā, ne Francijā, un vai tas nevarētu ietekmēt visu sistēmu kopumā. Paldies! Es neesmu lasījis šos jūsu pieminētos ziņojumus, diemžēl, bet. Es īsti nesapratu jūsu jautājumu par banku savienību, ko jūs vēlējāties man jautāt. Ko konkrēti jūs vēlējāties uzzināt? Andrejā Rija Jēna ir paziņojis, un tas tika publicēts presē, ka vairākas bankas neizturēs stresa testus, ka tām draud bankrots. Vai šāds paziņojums varētu destabilizēt visu sistēmu, un vai jūs arī esat uh, gatavs nākt klajā šādiem jautājumiem. Jā, es ne, nebiju sapratis par šiem stresa testiem. Es uh, nevaru paredzēt, kādi būs uh, šo stresa testu rezultāti, jo šie testi vēl turpinās, rezultāti tiks saņemti drīz. Un, protams, šie testi ir svarīgs elements procesā, kura mērķis ir nodrošināt stipru un stabilu banku pastāvēšanu banku savienībā. Mēs eh, arī zinu, ka bankas eh, ir eh, jau sākušas paaugstināt to pašu kapitāla līmeni, tātad bankas pret šiem norādījumiem izturas ļoti nopietni un tos īsteno. Protams, redzēsim, kādi būs šo testu rezultāti, bet šobrīd man nav iespējams komentēt par to, kas varētu notikt jo man nav zināmi šā pētījuma rezultāti. Bet ņemot vērā to, kāda infrastruktūra mums pastāv, es, mums ir zināms, uz kādiem pamatiem mēs veidojam šo banku savienību, tas ir pareizais risinājums, tātad šo testu rezultātus drīz uzzināsim, un es ceru, ka jaunizveidotā sistēma, ņemot vērā gan šo uh, noregulējuma fondu, gan citas uh, struktūras mums uh, uzlabos mūsu pretestības spēju nākotnē satricinājumu gadījumā. Tālāk vārds Ivānai Malētičai. Paldies, priekšsēdētāji kungs, uh, komisāra kandidāta kungs. Man divi jautājumi. Pirmais ir par augsto parādu līmeni un par sviras uh, efektu Eiropas Savienībā un par at ekonomikas atlapšanas uh, palēnināšanos. Jautājums par uh, maksāt nespējas uh, procedūrām vai esat paredzējuši kaut ko uzlabot Eiropas pusgada procesā? Un otrs jautājums par maksājumu regulu. Ko jūs par to domājat? Un ko jūs uh, domājat par nosacījumu, ka 60 līdz 90 dienu laikā ir jāsamaksā piegādātājiem, bet tai pašā laikā dalību valstis nevar saņemt saulēcīgi maksājumus no Eiropas Savienības budžeta. Kā jūs esat iecerējis risināt šo jautājumu? Es domāju, ka virkne no šiem jautājumiem nu, negluži ietilpst manā pilnvaru jomā, bet es eh, ceru būt eh, šīs komisāru kolēģijas loceklis. Eh, komisija strādās pie šiem jautājumiem. Es zinu, ka šīs valstīm specifiskās rekomendācijas ir vērstas uz stabilizāciju, bet uh, šīs jautājums drīzāk ietilps uh, Moskavičī kunga kompetencē un viņa kolēģu kompetencē. Bet runājot par maksājumu līmeni, jā, esam veikuši pasākumus attiecībā uz maksājumu direktīvu, maksājumu direktīvu, un tas ir atkal atsevišķs jautājums, bet varbūt mēs varam šo jautājumu arī pēc šās sanāksmes uh, Uh, apspriest, un ja jūs varētu man pastāstīt par uh, jūsu bažām, es varētu varbūt tās arī kliedēt šai sarunā. Un es Fernandes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs, uh, sveicu. Hila kungu mūsu vidū, un es runāšu tagad Cervantes valodā. Paldies! Barņē kungs ļoti aktīvi darbojās uh, savā pilnvaru termiņa laikā. Viņš mūsu komitejai ir nosūtījis 50 tiesību aktu projektus, kurus mēs arī daudzos gadījumos grozījām un papildinājām. Vai jūs būsiet tikpat aktīvs vai arī būsiet uh, nedaudz pragmātiskāks un darbosieties netik ātri. Jautājums par salīdzinošiem kritērijiem. Uh, ir uh, ierosinājumi palielināt šo kritēriju uh, skaitu un katru no tiem tad būtu nepieciešams regulēt. Varbūt vajadzētu izstrādāt tādu um, jumta, varētu teikt, regulu un, un neregulēt visu tik detalizēti. Nu, Es katrā gadījumā centīšos vismaz neuzbrukt veidzirnavām savā pilnvaru eh, periodā. To var jums teikt, bet nu, tagad tā nopietni runājot. Eh, ņemot vērā to, cik liels skaits tiesību aktu ir pieņēmts pēdējos gados, tad eh, mans, mana prioritāte ir ieviest tagad 400 pasākumus, 400 pasākumus, tā kā būs ļoti daudz tāda detalizēta darba, kā, ar, ar ko mums būs jātiek galā. Ir arī virkne citu jautājumu, kur mums būs jārīkojas gan naudas, tirgu, naudas tirgus fondu jautājumā vai attiecībā uz šiem uh, salīdzinošiem kritērijiem vai attiecībā uz bankām. Un var uh, būt nepieciešami jauni tiesību akti, veidojot uh, kapitāla tirgus savienību. Bet, nu, atbildot uz jūsu jautājumu, es gribu vēlētos panākt tādu līdzsvaru, kas gan nav viegli, Tā tad eh, veidot tādu sistēmu, kas ir pietiekami droša, bet ne tik droša, kas apturētu jebkādu ekonomisku darbību. Mans mērķis nav tāds eh, skaitļos eh, izsakāms. Arī Barņēkunga pieeja bija tāda, ka jāpieņem tik daudz tiesību akti, lai varētu tikt galā ar mūsu priekšā stāvošajām problēmām. Tātad mums vajadzētu izvērtēt to, kas ir izdarīts jau, pārbaudīt, vai viss ir izdarīts pareizi. Un es eh, esmu pārliecināts, ka Barņē kungs šajā jautājumā man piekristu, un eh, es eh, par šiem uh, salīdzinošiem kritērijiem parunāsim vēlāk. Tagad vārds Marijai Matijas no GOE grupas. Hila kungs, lūdzu uzlieciet austiņas, es nedaudz pagaidīšu. Tātad ņemot vērā uh, jau mūsu iepriekšējā diskusijas, uh, runāšu kamoešu un sermango valodā. Tātad, kad krīze notik, sākās, tad, nu, neviens netaupīja solījumus, ka šī sistēma tiks atkal savesta kārtībā un viss darbosies. Bet tagad paskatīsimies uz to, kas ir izdarīts un kas nav izdarīts. Vispirms par Eiropas centrālo banku. Eiropas centrālā banka iepludina ekonomikā lētu naudu, kas gan nekad nenonāk līdz reālai ekonomikai. Es gribētu jautāt par publisko investīciju projektiem, kādēļ tie netiek īstenot. Tagad varbūt par šo lēto naudu mums būs jāmaksā nākotnē dārgi. Nākamais jautājums. Daudzkārt tika solīts nodalīt banku parādus no valsts parādiem. Vai varat kaut ko konkrētu pateikt par šo jautājumu? Un trešais jautājums. Vai jūs varētu arī atbildēt uz kolēģa uzdoto jautājumu par netiešajām subsīdijām, ko saņem uh, neveiksmīgās bankas? Pirmkārt, vai tiešām ir tā, ka mana priekšgājēja veikums piecu gadu garumā neko nav devis, ka laiks ir vienkārši zaudēts? Nu, es nedomāju, ka šādus uzskatus jūs komitejas vairākums atbalstītu. Bija jārēģē toreiz ārkārtas situācijā jo draudēja ekonomikas un monetārās un banku sistēmas sagrūš, sabrukums un e, finanšu pakalpojumu sistēmas sabrukums. To mēs e, novērsām pateicoties e, nu, visam tam darbam, kas tika ieguldīts glābšanas procesā. Protams, vienmēr jau var vēlēties uh, kaut ko vairāk. Bet uh, bija jāveic nepieciešamie pasākumi, lai stabilizētu sistēmu un lai panāktu atbilstošu līdzsvaru. Un uh, es domāju, ka maniem priekšgājējiem izdevies ir panākt labu rezultātu. Tagad par šo pub par uh, publiskām investīcijām un uh, privātām investīcijām. Es uh, strādājot pie kapitāla tirgus savienības esmu paredzējis strādāt pie tā, lai līdztekus publiskiem ieguldījumiem būtu piesaistīts arī privātās investīcijas un kā panākt to, lai ar publiskām investīcijām mēs piesaistītu arī privātās investīcijas. Nu jā, varbūt trešo jautājumu tad citreiz atbildēšu, ja būs iespējams. Tagad Filips Lamberts ceļo grupas vārdā. Hila kungs, prieks jūs atkal redzēt, esam tikušies vienreiz pagātnē. Jūs teicāt kaut ko tādu, kas mani pārstā, pārsteidza. Mēs, jūs teicāt, ka viss, ko mēs darījām, regulējot finanšu sektoru, nu, nevar zināt, vai tas vienmēr ir bijis pareizi, jo projām pastāv šīs institūcijas, kas ir pārāk lielas, lai ļaut, pieļautu to bankrotu. Es gribētu zināt, kādus Eh, nopietns pasākums esam, esat paredzējuši veikt, lai vairs nebūtu tādu institūciju, kuras ir pārāk lielas, lai pieļautu to bankrotu, ka tās ir pārāk lielas, lai tās būtu iespējams uzraudzīt? Atbilde. Jā, šis jautājums ir ļoti būtisks. Mēs patiesībā esam tikušies vairāk kārt. Nu, vienreiz mums šī tikšanās bija ilgāka, bet tā mēs uh, tiekamies šad un tad mēs redzam viens otru. Bet uh, tā tad par uh, šo izaicinājumu mērķi, kā tikt galā ar šīm uh, finanšu institūcijām, kas ir pārāk lielas, lai bankrotētu. Un, uh, manuprāt, viens no risinājumiem varētu būt pirmkārt tāds, ka ir šī problēma, jāno, jānovērš šīs problēmas rašanās vispirms, tā tad ir nepieciešamas struktūrāls reformas un uh, uh, risks ir šajā pusē jāsamazina un mums ir jānoskaidro, kāds ir šis risks, ir jārunā par atklātību un ir uh, jā analizē risks ne tikai bankās, bet arī citās finanšu institūcijās, kur šāds risks varētu būt. Mums šie riski ir jānoskaidro un pēc tam uh, jārīkojas. Mums ir jāizveido arī noregulējumi mehānismi, tur, kur tie ir nepieciešami. Tāds ir banku sistēmai, bet ir arī citas jomas, kas būtu jāanalizē, kur būtu jādarbojas un balstoties no šīs analīzes, tad būtu jādomā par veicamiem pasākumiem, bet mana galvenā pieeja ir panākt līdzsvaru starp uh, drošumu no vienas puses, bet no otras puses uh, uh, izvairīties no situācijas, ka viss tiek sastindzināts un uzņēmē darbība vairs nenotiek. Tātad mums ir jāīsteno saprātīga pieeja regulējumam. Tagad EFDD Nē, es atvainojos Werners Langens, ETP grupas vārdā. Paldies! Saskaņā ar jūsu misijas vēstuli jūs atbildat arī par ilgtermiņu finansējumu. To jūs atzināt arī pats, kā jūs šajā sakarā raugāties uz bijušā komisijas priekšsēdētā izteikumiem par eiro obligācijām. Otrakārt, uh, Kā jūs raugāties uz ilgtermiņa finansēšanu ar to saistīto tirzniecību? Treškārt, runājot par deleģētajiem tiesību aktiem, parlaments gribēja jau agrīn piedalīties un kāda loma šajā procesā būs eh, dažādām citām struktūrām, piemēram, Bāzeles komitejai. Un uh, kā jūs eh, vēlaties, eh, kādus konkrētus priekšlikumus triju mēnešu periodā jūs eh, iedomājaties šajā jomā? Well, there are a number of Paldies par šo jautājumu. Jāsaka, ka vesela rinda jautājumu bija par un ap šo tēmu, un daudz no tēm bija ļoti tehniski, un tādēļ prātīgāk šķiet man būtu uh, Uh, savest jūs kopā ar kādu no maniem uh, darbiniekiem, uh, ja es tikšu apstiprināts amatā, bet kopumā pieeja attiecībā uz deleģētajiem un īstenošanas aktiem. Es uh, E, ievēroš tā saucamo kopienas metodi. Man šķiet, ka ir ļoti svarīgi, lai mēs apspriestu šīs lietas e, detalizēti, atklāti, lai cilvēkiem būtu skaidrība un priekšstats par priekšlikumiem, kas sagatavot un kādas ir eventuālās problēmas. Un es gribētu ievērot to e, ikreiz un. Tālāk par eiro obligācijām. Jāsaka, man nav pietiekami labi informēts viedoklis, lai varētu atbildēt patreiz jums uz šo jautājumu, bet katrā ziņā es noteikti izpētīšu šo jomu un esmu gatavs ar jums to apspriest. Paldies! Thank you. And now for the e FDD. Paldies un tālāk EFDD Stefans Wolfkungs atkal lūdzu. Paldies! Lord Hell! Manā valstī daudzi grib zināt, kāds ir jūsu nominēšanas galvenais mērķis. Jūs šodien skaidri pateicāt, jūs strādāsiet Eiropas Savienības interesēs, nevis noteikti valstu vai grupu interesēs. Šķiet ir Davida Kamerona oponentiem patīkami vārdi. Uh, bet kā e, jūs nodrošināsiet, tad jūs esat šeit, lai nodrošinātu, ka vairāk nekā 400 regulas tiek īstenotas un lai kapitāla savienība e, sveidošana uzsāktos, daudz nezinu, kas tas ir un priekš kam, bet ir vairākas lietas, kāpēc jūs neesat šeit. P jūsu misijas vēstulē piektajā lapspusē Klots Junkers jums teica, ka jums ir jāatrod veids, kā Eh, likvidēt um, to, ka dalība valstis eh, kopumā budžetos pārskaita regulātoriem naudas, ka nauda ir jāfinansē no attiecīgajiem sektoriem. Un patiesībā tas nozīmē nodokļu uzlikšanu pa sētas durvīm, lai finansētu Londonas City. Ir nolūks noteikt nodokļus Londonas Cityjai un runātais pārsniedz laiku priekšsētājs pārtrauciņu. Es nedomāju, ka es daudz ko varu piebilst mūsu iepriekšējai viedokļu apmaiņai. Es nedomāju, ka šis ir tas, ko jūs teicāt, ka es uh, savu amatu nepildīšu tādā veidā. Es savu amatu pildīšu tā, lai stiprinātu finanšu nozari, kas noteikti nāks par labu visiem cilvēkiem, kas strādā finanšu nozarē neatkarīgi, kurā valstī tas ir, un ja būs spēcīgs vienotais tirgus un kapitāla tirgus, tas atvērs iespējas cilvēkiem, kur strādā šajā finanšu sektorā, lai kur viņi neatrastos. Uh, attīstīt savus uzņēmumus un palielināt tirgu. Jūs noteikti to atbalstīsiet, jo es zinu, ka jums Sitijā ir spēcīga aizmugure. Uh, un papildus tam, domāju, man nav ko piebilst. Bet patiesībā es nedomāju, ka jūs interesē man sniegt tādu bildi. Paldies! Thank you. Now... Paldies! Un tagad došu vārdu Baiekungam. Priekšsēdētāji kungs, komisāra kandidāta kungs, es gribu teikt, ka mūsu Uh, sociālistu grupai svarīgi ir uh, panākt līdzsvaru starp nodokļu uzlikšanu darbam un kapitālam, un es tādēļ gribētu zināt, kāda ir jūsu attieksme pret finanšu darījumu nodokli, kuru mēs apstiprinājām parlamentā, lai cīnītos pret finanšu spekulācijām, un jautājums ir, vai jūs piedalīsieties debatēs par šā finanšu eh, darījumu nodokļa likmi un um, bāzi. Un eh, tālāk es nesaprātu jūsu atbildi pervāņšai Beresai par uh, cīņu pret naudas atmazgāšanu. Šīs pilnvaras netika iekļauts jūsu portfelī, bet man liekas, ka tas ir svarīgs jautājums runājot par uh, finanšu nozares darbību. On the, uh... Tātad par daudzgadu. Ne, es... uh, led, uh... Par finanšu darījumu nodokli. Un eh, mans eh, kolēģis eh, Moskovičī kungs noteikti būs vairāk kompetents šajā jomā, jo tā būs viņa pilnvaru joma, bet es saprotu, ka komisārs, gatavojot savu oriģinālo priekšlikumu, ir mēģinājis novērst vienotā tirgus fragmentāciju. Un lai atturētu cilvēkus no tādā, tādiem finanšu darījumiem, kas mazina finanšu tirgu un ekonomikas kopumā efektivitāti. Es saprotu, ka pārskatītais komisijas priekšlikums patreiz tiek virzīts tālāk padziļinātās sadarbības procedūras ietvaros, un to dara 11 dalību valsts. Es saprotu, ka Moskavičī kungs vadīs eh, šo darbu tas būs viņa pārziņā, un es domāju, ka atbilstošajā laikā arī būs plašāks diskusijas par to. Bet papildus šķiet, ka man nav ko piebilst par šo finanšu darījumu nodokli. Come on. Only laundering. tikai mekt. Tātad par nelikumīgi iegūto naudas līdzekļu legalizēšanu vai naudas atmazgāšanu. Attiecīgā uh, regula. Es pēdējo divu nedēļu laikā neesmu saņēmis detalizētu informāciju par to, kā darbojas šī regula, bet, teiksim, mana pieeja noteikti būs tāda, ka daudz kas izriet no starptautiskiem nolīgumiem, un tur ir ļoti nopietna atrunā cīņa pret naudas atmazgāšanu. Es noteikti gribu atbalstīt pasākumus šādu darbību novēršanai, bet, ja runājam par konkrētiem pasākumiem, tad, diemžēl, man patreiz nav eh, ko detalizēti piebilst. Paldies! Thank you. We are going to have a trilogue on that soon. Jā, par to būs trialogs, tā kā jūs noteikti būsiet labāk informēti, saka priekšsēdētājs. Ashley's Fox, EKR. Good afternoon, Lord Hell. Labu pēcpusdienu, Lord Hell. Pēdējā parlamenta sasaukuma laikā daži no mums veltīja ilgu laiku tām, lai strādātu pie Solvencija 2 likumdošanas. Tas, ka šis priekšlikums tika kavēts, tas maksāja finanšu nozarē ļoti dārgi, gan naudas, gan laika ziņā. Galbeigā šīs izmaksas sedza patērētāji. Man šķiet vienīgie, kas bija laimīgi, bija juristi, uh, aktuāri un lobisti. Kā jūs nodrošināsiet, lai pensiju direktīvas pārskatīšana nekļūtu par otru šādu izgāšanos un neveiksmes stāstu? Un kā jūs raudzīsiet, lai šajā direktīvā tiktu ņemts vērā tas, ka dalība valstīs ir ļoti atšķirīgas pensiju sistēmas? Paldies! Paldies par šo jautājumu! Es zinu, ka process ar Solvenciju divi pieņemšanu bija ļoti ievilcies, jo notika radikāls izmaiņas finanšu tirgos eh, šīs, eh, šī regulējuma pieņemšanas laikā, bet principā es piekrītu jums, ka jo ātrāk tas tiek izdarīts, jo ātrāk un efektīvāk ir iespējams uzlabot situāciju un nodrošināt stabilitāti uzņēmumiem, lai viņi attiecīgi varētu plānot savu darbību. Ja runājam par pensiju fondiem un par šo pensiju direktīvu, katrā ziņā izējas punkts ir nedaudz savādāks. Tas ir Patreiz parlamentā nonākušais komisijas priekšlikums nesatur kapitāla prasības attiecībā uz privātajiem pensiju fondiem. Un priekšlikums paredz pārskatīt 2003. gada attiecīgo direktīvu, bet tas aprobežojas tikai ar šo fondu pārvaldību un caurskatāmības normām. Un tas ir atbilstoši Eiropas parlamenta ziņojumam, kas tika sagatavots 13. gadā. Šo iemeslu dēļ es domāju, ka process nebūs tik garš un tik ilgs kā ar Solvency 2, un tādēļ es domāju, ka tā liktenis būs veiksmīgāks. Paldies! Paldies Alde grupas vārdā Maikls Tājers. Paldies, priekšsētāji. Lord Hill, jūs parādījāt izcilu retoriku, bet tajā pat laikā jums trūka atbilžu pēc būtības. Nosauciet trīs konkrētus pasākums, ko jūs kā komisārs uh, veiksiet, lai īstenotu kapitāla tirgus savienību. Jūs ierosinājāt tās dalībvalsts valdību, kas nav Eirozonā un kuras finanšu tirgu un banku sektoru uzraudzību organizē nacionālajā valsts līmenī, kā finanšu tirgus komisārs, kuram nākotnē būs ļoti plašas zināšanas par Eirozonas banku noslēpumiem, vai jūs neredzat potenciālo interešu konfliktu šeit, un ja jā, tad kā jūs to risināsiet? Paldies! Atbilde. Vispirms es neredzu konfliktu interešu, eh, interešu konfliktu šeit, jo man situācija ir tieši tāda pat kā, piemēram, Barņē kunga situācija, kad viņš iepriekš eh, uz, uz tev šo jautājumu, bet uh, Kā es teicu, es pildīšu savus pienākumus, kā to paredz Eiropas Savienības līgums, un atbilstoši zvērestam, ko nodošu. Katrā ziņā tas viss ir saistīts gan ar tiesiskajiem pienākumiem, gan arī morāliem pienākumiem, un balstoties uz tā, tiem es arī darbošos. Ja runājam par kapitāla tirgus savienību un konkrētiem pasākumiem, Kā es teicu, es strādāšu atbilstoši Junker kunga iezīmētajām investīciju plānām, kas paredz piesaistīt 300 miljardus eiro un nodrošinot attiecīgu ietvaru vērtspapīra produktiem, tāpat arī kā piesaistīt investīcijas kvalitatīviem vērtspapīriem un kā padarīt investīciju un kapitāla tirgus pie, pievilcīgāks. Mēs zinām, ka MIFID divi pasākumi ir paredzēti un, un tur būs arī prasības eh, par MVU tirgus eh, attīstību. Tāpat arī eh, būtu jārunā par MVU kredīti informāciju Un šeit arī būtu iespējama kaut kāda uzlabojuma, pilnveidojuma. Es atvainojos, ja es pēc pāris nedēļām neesmu gatavs nākt klajā ar visaptverošu plānu, bet es gribu atkārtot vēlreiz. Es gribētu piedāvāt tiešām kaut ko praktisku un reāli darbojošos, nekā solīt mākoņus. Paldies! Lord Hale man ir prieks, ka jūs neticat tam, ka viens izmērs der visiem. Tam neticu nedz es, nedz arī mani Holandas vēlētāji. Uh, Nīderlandes pensiju sistēma ir organizēta ļoti atšķirīgi nekā citās dalību valstīs, un vai jūs varat solīt, ka mūsu sistēma netiks harmonizēta ar citām? Uh, Daudz kolēģi vaicāja par piekļuvu alternatīviem kredītavotiem, tīpašiem VU. Man bija prieks dzirdēt, ko jūs teicāt par to, cik MVU ir svarīgi Eiropas Savienībā, bet es gribētu runāt par kredītu kooperatīvu savienību, kad uzņēmēji viens no otra aizņemas. Vai Tādējādi viņi nepakļauj sevi tām pašām regulējumam, kas attiektos uz bankām. Vai jūs varat nodrošināt, ka šāda, eh, teiksim, šāda līmeņa darbība netiek pakļaut eh, banku regulējumam? Un jāsaka, piemēram, šāds finansējums MVU ir vitāli svarīgs. Paldies! The, uh... Es eh, lielā mērā piekrītu tam principam, kas ir pamatā abiem jūsu sniegtajiem piemēriem. Es domāju, ka mums vajadzētu izvairīties no tā, ka mēs apgrūtinam darbu um, mazākām organizācijām vai uzņēmumiem, mums viņus vajadzētu tieši iedrošināt, uh, un šai iniciatīvai vajadzētu būt daļai no kapitāla tirgus savienības. Runājot par pensijām, ir jāatgriežas pie iepriekšējā jautājuma, ko uzdeva Foksa kungs. Es domāju, ka mūsu pieeja lielos vilcienos atšķiras, taču es jau tagad apzinos, cik ļoti ir jātiecas rast risinājumu visās jomās, apzināties atšķirības tirgū un tādējādi nonākt pie secinājumiem, kas kalpo tik labi, cik vien iespējams, maksimāli lielākam iesaistīto pušu skaitam. Paldies! Tālāk no zaļo grupas Kato kundze. Jūs savās rakstveida atbildēs norādījāt, ka viena no šī parlamenta mandāta galvenajām uh, iezīmēm būs uh, attiecību pārskatīšana starp ES un apvienoto karalisti. Uh, Agrāk kabinetā karaliste ir pārskatījusi virkni regulējumu finanšu jautājumos, un mēs sagaidām, ka kaut kas līdzīgs notiks arī turpmāk. Ir arī konflikta potenciāls, taču es gribētu aicināt jūs izteikties attiecībā uz pārskatīšanām, ko apvienotā karaliste tiecas panākt, ņemot vērā apvienotās karalistes finanšu sektoru ar City kā tās centru. Uh, Esmu droši, ka jūs jau esat apsvēris viedokļu atšķirības attiecībā uz salīdzinošajiem kritērijiem, atvasinātajiem instrumentiem, tāpat arī attiecībā uz detalizētu sekundāro likumdošanu, kas attiecas uz bankām un uzņēmiem. Kā bijušais apvienotās karalistas valdības pārstāvis, vai jūs varat definēt savu lomu šajā attiecību pārskatīšanā ar apvienoto karalisti un kā jūs risināsiet potenciālu konfliktu starp apvienotās karalistas un Eiropas Savienības mērķiem? Man uz šo jautājumu ir diezgan vienkārša atbilde. Proti, es vēlos būt Eiropas Savienības komisārs un uh, īstenot tos pienākumus, kas ir manā portfelī, tik labi, cik vien es spēju. Arī sarunās un reformu procesā ar apvienotās karalistas valdību un citām dalību valstīm vai institūcijām. Tāds eh, pavisam noteikti ir mans viedoklis, un es nedomāju, ka man šajā procesā varētu rasties kāds interešu konflikts. Es ceru, ka tā arī nebūs, eh, kad es veikšu savus Eiropas komisāru pienākumus. Paldies tālāk FDD grupas vārdā Marko Dzāni. Paldies, Hilkungs. Kad Junkera kungs. Uh, nosauca topošo komisāru vārdus, mums radās tāda politiskās satīras sajūta, jo katrs komisārs dabūja tieši to portfeli, kurš viņam galīgi nebija piemērots. Un jūsu gadījumā pavisam noteikti jūsu portfels nav jums piemērotākais, jūs esat lobbyista draugs, un jūsu draugs strādā sitijā, tāpēc ir, eh, tas ir kaut kāds joks, ka šis portfolio ir nonācis tieši jums, Jūs esat no valsts, kurā dominē finanšu pakalpojumi un Londonas Citijas intereses, jūsu valsts ir ārpus eirozonas, un jūs tagad regulēsiet Eiropas Savienības finanšu intereses, kuras uh, nebūtu nav jums tik labi pazīstamas. Vai jūs varat apliecināt iedzīvotājiem, ka būsiet neitrāls, ka strādāsiet atbilstīgi tādās delikātās jomās kā finanšu pakalpojumi, Vai jūs būsiet uh, spējīgs izvairīties no iesaistīšanās finanšu pasaulē, jo Eiropas iedzīvotāji, es domāju, par to šaubās. Pirmām kārtām, kā jau ik viens sacīja, jūs jau atkal pieminējāt manu finanšu ieinteresētību un akciju paketes, bet uh, Tās akcijas, kas man bija vienā uzņēmumā, tika pārdotas tieši tāpat, kā tika pārdota šī uzņēmē darbība. Tās tika pārdotas 24 stundu laikā pēc manas nominēšanas. Es nepiekrītu tam raksturojumam, ko jūs izklāstījāt, gan attiecībā uz manu pieeju šim darbam, gan attiecībā uz to vidi, no kuras es nāku, gan arī attiecībā uz manu valsti. Uh, Kā jau es iepriekš sacīju, Es pavisam noteikti uzskatu, ka gan attiecībā uz līgumiem, gan attiecībā uz zvērestu nav interešu konflikta, un es veikšu savus pienākumus, ja man tiks dota tāda iespēja pilnībā Eiropas Savienības interesēs. Paldies! Tagad vārds Katrīnai Stīlerē no sociāldemokrātu politiskās grupas. Paldies, Lord Hill. Junker kungs vēlas nodrošināt to, ka finanšu regulējums ņemts vērā patērētāju un investoru intereses, kā arī nesīs pasākumus, lai radītu pakalpojumus, kas kalpos iedzīvotājiem. Saskaņā ar statistiku tikai 25% iedzīvotāju uzticas bankām, un jūs taču piekritīsiet, ka šis ir ļoti zems rādītājs. Ko jūs darīsiet, lai banku sektors atgūtu Eiropas iedzīvotāju uzticēšanos, tāpat arī, lai finanšu pakalpojumi kļūtu caurskatāmāk un konkurētspējīgāk? Kā jūs panāksiet to, ka tiks nodrošināts augstākais patērētāja aizsardzības līmenis horizontāli finanšu pakalpojumos, kā arī saistībā ar nesen pieņemtajiem tiesību aktiem? Paldies! Es domāju, ka jūs pieminējāt ļoti svarīgu jautājumu, un kā jau es norādīju savā sākotnējā runā, Koncentrēties uz patērētāju interesēm turpmāko piecu gadu laikā ir ārkārtīgi svarīgi. Uh, šīs komitejas eh, un sistēmas un pakalpojumu sfēras eh, iespējas pēdējo piecu gadu laikā bija vērstas uz glābšanos no krīzes, taču tagad, kad krīze ir aiz muguras, mēs varam veltīt vairāk laika, lai padomātu, kā mēs varam radīt lielāku labumu patērētājiem un iedzīvotājiem. Ja paraugāmies uz to no praktiskā skatpunkta, piemēram, apdrošināšanas produktiem, uh, piemēram, mājokļa apdrošināšanu, tad izrādās, ka patērētāji maksā daudz vairāk uh, vienā tirgus daļā nekā citā, un uh, vienā tirgu šī apdrošināšana ir jāizmaksā ilgākā laika periodā nekā citā. Es domāju, ka ir jāpārdomā veids, kā patērētāji saņem šos pakalpojumus. Uh, kā viņi saņem informāciju. Jānodrošina, lai cilvēki saprastu, kas ir tas, ko viņi uzņemas. Un mums ir jāpadomā, kā mēs varam attīstīt šo procesu. Tāpat arī ir vērts paraudzīties uz finanšu pakalpojumu komisijas maksām jo ir jāsaprot, ko jūs maksājat un par ko. Šajā jomā ir daudz darba, tāpēc es priecāšos par idejām un priekšlikumiem no IMCO un citām komitejām par to, kā mums strādāt pie šiem jautājumiem turpmāko piecu gadu laikā. Paldies! Tālāk Svinbērnas kundze no ECR. Paldies, Lord Hill! Es saņēmu iespēju uzdot otru jautājumu, un tāpēc es nespēju pretoties iespējai jautāt par tehniskām lietām, pie kurām mēs strādājām pēdējo piecu gadu laikā ekon komitejā. Mēs uh, strādājām pie likumdošanas un bieži vien ievērojām trešo valstu režīmus, kas bija pretrunīgi. Tā kā mēs uh, visi strādājam pie dažādiem dosjē, uh, vai jūs eh, piemērosiet kādu omnibus režīmu un nodrošināsiet, ka šie eh, trešo valstu režīmi ir konsekventi un kā tas izpaudīsies, piemēram, MIFID un citā regulējumā? Savās jautājuma atbildēs jūs norādījāt, ka ir svarīgi pievērsties eh, CCP jautājumam. Kā jūs panāksiet, ka šis process ir konkurētspējīgs globālā mērogā? Well, thank you for that. I mean, in terms of the... Paldies. Nu, ja mēs domājam par kādu veidu omnibus direktīvu, es par to neesmu pārāk daudz eh, prātojis pēdējo pāris nedēļu laikā, bet par to noteikti ir vērts padomāt. Savu vispārējo pieeju es paudu, manuprāt, jau agrāk. Tā ir mana pieeja regulējumam kā tādam. Proti, vajadzētu nodrošināt to, ka mūsu aktivitātes ir konsekventas dažādās jomās, lielā mērā tehniskuma dēļ, lielā mērā dažādu pasākumu vērienīguma dēļ, arī tiesiskā pamata dēļ, no kura šie pasākumi izriet, šādas konsekvences ieviešana varētu būt sarežģīta, uh, taču es noteikti priecātos pievērsties šai jomai. Tā vispārīgāk runājot par CCP jautājumu, centrālā darījuma partnera pārbauda, ir jāraugās, cik līdzvērtīgi ir Noteikumi un pašreizējā situācija nav apmierinoša, un mums ir jārod paliekošs risinājums. Mēs jau zinām, ka pie šī jautājuma mums nāksies atgriezties, un, protams, būtu labi sniegt līdzvērtīgumu Amerikas pusē, taču tad viņu noteikumiem būtu jābūt līdzvērtīgiem mūsējiem. Šie ir būtiski jautājumi un es zinu, ka vicepriekšsēdētājs Barņē jau strādāja pie šī jautājuma un mēģināja panākt vienošanos, un es turpināšu viņu iesākto. Paldies! Tālāk vārds Makārtija kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Komisāra delegāta kungs! Es atgriezīšos pie interešu konflikta jautājumam, par ko pauda bāžas jau daudzi šeit, proti, ka jums ir ieinteresētība Londonas sitīs aizstāvēšanā un ka jums ir dažādi profesionāli tīkli, ar kuriem jūs esat saistīti. Un uh, daudzi pauda cerību, ka jūs atbalstīsiet mūsu regulējumu finanšu pakalpojumos. Es nedomāju, ka mazāks regulējums ir absolūti pozitīva vērtējums, tāpēc attiecībā uz šo finanšu regulējumu, kā jūs vērtējat mūsu reformas šajā jomā un vai ir kādas regulējuma jomas, kuras, kurās regulējumu vajadzētu pastiprināt? Uh, Tālāk, kā jūs domājat eh, panākt eh, finanšu pakalpojumu sektoru patērētāju uzticēšanos tam, ka jūsu prioritāte būs viņu intereses, nevis industrijas intereses, ar kuru, kā jūs pats teicāt, jūs esat cieši saistīts? Labi, es mēģināšu vēlreiz. Pirmkārt, mēs jau runājām par to, cik svarīgi ir domāt par patērētājiem un iedzīvotājiem un panākt, lai finanšu pakalpojumu industrija sniegtu praktisku labumu viņiem, un ar to es arī vēlētos nodarboties. Otrkārt, runājot par jūsu vispārīgo pieeju regulējumam, šķiet jūs sacījāt, ka neatbalstāt viedokli, ka mazāks regulējums ir automātiski vērtējums pretēji. Iedomājieties, ja es arī tam piekrītu. Tas, ko es vēlos teikt, ir, ka ir vajadzīgs atbilstīgs regulējuma apmērs. Mēs jau pieredzējām, kas notika, kad regulējums bija nepietiekams. Lūdzu, nepiedēvējiet man uzskatus, kuri man nepiemīt attiecībā uz regulējuma svarīgumu un atbilstīgu līdzsvaru starp regulējumu un pienācīgi funkcionējošu ekonomiku. Es neesmu teicis, un es arī neuzskatu, ka ir vajadzīgs milzīgs regulējums jebkam. Es domāju, ka ir saprātīgi jāizvērtē jau esošie tiesību akti. Mums jau pastāv iestrādāta sistēma regulējuma pārskatīšanai. Es domāju, ka mums vajadzētu to izmantot. Un tāpat vajadzētu regulāri pārbaudīt, kā esam panākuši pareizo līdzsvaru. Situācijā, kad iedzīvotājiem ir strauji jārēģē uz krīzi un jārēģē pareizi, viņi to neizdarīs simtprocentīgi pareizi. Runājot par sitīs jautājumu, es baidos, ka jūsu tēlotā situācijas aina nav atbilstoša. Es pametu šo vidi aptuveni pirms pieciem gadiem, un es šeit neatrodos kā Londonas sitīs pārstāvis. Paldies! Un pēdējais jautājums no Filipa Debakera, Aldi, politiskā grupa. Paldies, nu tagad mans darbs ir apkopot šādas tādas neatrisinātās lietas. Pirmais jautājums - atbilda jā vai nē par banku savienību. Mēs par to runājam jau agrāk. Vai jūs ieviesīsiet eh, pēdējo banku savienības pīlāru Eiropas depozītu garantiju 12 mēnešu laikā pēc stāšanās amata? Otrakārt, Runājot par finansējumu sistēmu MVU, jūs neiedziļinājāties detaļās. Es domāju, ka likumdošanai šeit ir svarīga loma. Kādas būs jūsu prioritātes? Vai jūs likvidēsiet barjeras kapitāla tirgiem, pensiju fondiem, apdrošināšanas savienībām, kā piemēram Solvency 2, MIFID? Kādas ir jūsu prioritātes? Ko jūs mainītu? To pašu es gribu jautāt par par IPO tirgiem, kas nav pietiekami attīstīti. Tātad uh, eh, konkrēti jautājumi, un es sagaidu no jums konkrētas atbildes. Well, first of all, on, on um, uh, banking union. Pirmkārt par banku savienību. Es baidos, ka es nevarēšu sniegt jums atbildi, kas atšķirtos no tās, ko es jau pāris reizes esmu sniedzis attiecībā uz šo garantiju sistēmu. Uh, Mums vajadzētu panākt, ka sistēma darbojas. Un pēc tam mēs varēsim pārskatīt tās efektivitāti un izdarīt secinājumus par to, vai ir vajadzīgas izmaiņas. Es, diemžēl, nevaru jums dot, uh, sniegt noteiktu grafiku par to, kā tas notiks, runājot par kapitāla tirgus savienību. Tie piemēri, ko jūs sniedzāt par barjerām, kas jāpārvar, uh, atspoguļo tās jomas, kurās mums vajadzēs ielūkoties. Taču ir jāsaka, ja mani apstiprinās, šajā amatā es to noteikti darīšu, bet šobrīd es neesmu iedziļinājies tik detalizēti, lai varētu pateikt, ka mums vajadzētu atbrīvoties no tā vai cita tiesība akta. Uh, Mums vajadzēs izanalizēt visas iespējamās barjeras, iespējams iekļaut kādas no tām, ko pieminējāt jūs, un tad izstrādāt praktisku īstenojamu atbildi par to, kas ir jāmaina, kas ir jāievieš, un vai regulējums ir jāpaplašina vai jāgroza. Es gribētu strādāt pie tā ciešā sadarbībā ar jums un citiem. Mums par to vajadzētu rīkot atklāt diskusiju. Un tad noteiktā grafikā būtu jāizstrādā rīcības plāns, sekmējot augstas kvalitātes eh, vērtspapīru izveidi un citus pasākumus, kurus es vēlāk jums izklāstītu. Paldies! Es gribu pateikties deputātiem par viņu uzdotajiem jautājumiem un komisāra amata kandidātam Hīlam par viņu sniegtajām atbildēm. Tagad Hila kungam tiks dots laiks īsai noslēguma runai, kas nebūs garāka par piecām minūtēm, bet jūs varat uh, izteikties arī pāris minūtes ilgāk, jo mēs esam bijuši pietiekami disciplinēti un tās minūtes mums ir. Uh, Tāpat jūs varēsiet atgriezties pie kādiem jautājumiem, uz kuriem atbildēt jums nebija laika. Vārds jums, Hila kungs, jūsu noslēgumu runai. Well, thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšstādātāji. Godātie komitejas locekļi, esmu pateicīgs jums par to, ka norganizējāt šo uzklausīšanu Es ceru, ka jums ir sajūta, ka jums bija iespēja uzdot tos jautājumus, ko vēlējāties. Man tika solīta taisnīga uzklausīšana, domāju, ka tā tas arī ir noticis. Eh, jums bija iespēja vaicāt to, ko vēlējāties. Es atzīmēju vairāku komentāru būtību un saturu, es rūpīgi pārdomāšu to, ko šeit dzirdēju, un es noteikti eh, sekošu notikumu attīstībai tajās jomās, kurās solīju. Es domāju, ka galvenās prioritātes, un es pasītrošu, ko es ceru izdarīt, kas es ceru saskan ar daudz no tā, ko jūs teicāt. Vispirms īstenošanas jomā. Tātad pabeigt darbu, ko uzsāka mans priekšgājējs un šī komiteja, lai atjaunotu finanšu sektora stabilitāti. Man būs jāvelta daudz enerģijas šim darbam no pirmās dienas, lai normas realizētos uh, Banku savienībā, MIFID un arī citās jomās. Un no šīs sanāksmes Es sapratu, ka lielākā daļa no jums vēlas, lai es pabeigtu darbu pie šī vienotā um, finanšu tirgs, un katrā ziņā tas ir arī um, mans nolūks. Tāpat um, tika runāts uh, par normu piemērošanu, pārskatīšanu. Uh, Un es domāju, ka nav jēgas vienotiem noteikumiem, ja šie noteikumi netiek ievērot un ieviest, bet tajā pat laikā es domāju, ka notikumiem attīstoties ir jāpredz iespēja šīs normas arī pārskatīt. Tāpat ir jāstrādā ar jauniem riskiem, jaunām riska jomām, piemēram, banku struktūrālā reforma. Bet tajā pat laikā, domāju, mums ir jāraugās uz uh, noregulējumu ārpus banku sektoru, par ko runāja arī G20. Es sapratu, ka ekon viedoklis ir tāds, eh, ka normām un noteikumiem ir jātiecas uz starptautiskiem finanšu tirgiem, un es domāju, ka svarīgi ir lai būtu vienoti starptautiskie standarti, lai mēs darbotos atbilstoši arī nacionāla likumdošana. Un iekļausim arī finanšu pakalpojumus tirzniecības nolīgumā ar ASV. Daudz tik runāts par patērētāju interešu svarīgumu un finanšu pakalpojumu lietotāju nozīmi, tātad saprot lielāks uzsvers ir jāliek uz patērētājiem tiem, kur izmantošas finanšu pakalpojums. Es tam piekrītu, un viens veids, kā to sākt, ir uh, sasaukt kopā patērētāju organizācijas un uzklausīt viņu viedokli, kā viņi domā, kā šis tirgus varētu labāk darboties, varbūt piesaistīt apdrošinātājus, banku nozari un labprāt piesaistīt arī uh, ekonu komiteju šajā darbā. Un vēl viena tēma, kas izkristalizējās, bija izaugsme un darba vietas. Lielākais apdraudējums stabilitātei ir zems izaugsmas temps un augsts bezdarba līmenis. Katrā ziņā mēs nevaram domāt par regulējumu, nedomājot par izaugsmu. Bet man šķiet, ka mēs noteikti varam pienācīgi fin regulēt finanšu pakāpojumus visā 28 dalībvalstīs. Vēlos ar jums kopā strādāt pie šī jautājuma. Īstermiņā man galvenā uzmanība būs vērst uz to, lai palīdzētu Žanam Klodam Junkeram eh, realizēt viņa 30 miljārdu eiro investīciju plānu. Un raudzīsim, lai finanšu sistēma tajā spēlētu savu lomu. Un visbeidzot, vēl viena tēma, kas parādījās gan saistībā ar finanšu pakalpojumu, gan arī ar mani, tas ir jautājums par caurskatāmību. Es domāju, ka kā koncepcija caurskatāmība ir ļoti svarīga finanšu tirgu labai funkcionēšanai, bet tā ir arī svarīga, lai labi funkcionētu mans attiecības ar jums. Varbūt mēs dažreiz nebūsim viensprātis par jautājumu pēc būtības, bet Es ļoti ceru, ka es nodrošināšu to, ko jūs no manis sagaidat attiecībā uz caurskatāmību, savstarpēju uzticēšanos un cieņu. Es domāju, ka šīs uzklausīšanas gaitā tapa skaidrs, ka es esmu pragmatisks Eiropas politiķis. Es esmu darītājs, es neesmu liels izcils runātājs, bet Jā, nu izņemot šajā pēcpusdienā, kur man runāšana ilga trīs stundas, bet man šķiet, ka viss, ko man izdevies sasniegt politikā, ir bijis pateicoties tam, ka es esmu sastrādājies ar citiem, ar saviem kolēģiem, ierēģiem, cilvēkiem no dažādām politiskām partijām. Un, ja es tikšu apstiprināts amatā, tad es gribētu tieši tādā pašā garā sastrādāties ar visiem jums. Es domāju, ka noslēgumā varam secināt, ka mēs visi esam uzņēmušies lielu atbildības slogu šajā mūsu kontinentām vēsturiski izšķirošā un svarīgā brīdī. Es domāju, ka mēs kopā šajā jomā varam spēlēt uh, svarīgu lomu tajā, lai mūsu iedzīvotāja dzīve uzlabotos. Un es ceru, ka man būs iespēja sadarboties ar jums, lai izpildītu šo pienākumu kopā un lai mēs katrs dotu savu pienesumu un lai mums būtu tāds finanšu uh, pakalpojumu sektors, kas atbilstoši tiek regulēts, strabojas visu interesēs un dod pienesumu finansējuma formā izaugsmēji. Un tas savukārt, es domāju, noteikti palielinās mūsu pilsoņu uzticību mums, Eiropas institūcijām un arī noteikti uzlabos viņu domas par Eiropas Savienību kā tādu. Paldies! Thank you. Paldies komisāra amata kandidātam. Tagad aiz slēgtām durvīm notiks koordinātoru sanāksme no 17.30 līdz 19. Eh, sveicu Šāronu Bolsu, kur ir šeit, mans priekšgājēji šīs komitejas priekšsētāja amatā. Paldies Jonatanam Hillam, visiem jums sēdi slēdzu. Paldies!